Uh, good morning, ladies and gentlemen. Labrīt, dāmas un kungi. Pamazām um, viens aiz otra mēs ierodamies šodien sēžu zālē. Un tad, kad būs sanākuši desmit deputāti, mēs varēsim sākt darbu. One, two, three, four, five, six, seven, twelve is even much more. So let us start. Ķersimies pie šī dienas, šīs dienas sanāksmes. Vakar pēcpusdienā notika seminārs par digitālo darbu kārtību. Tas notika trīs ar pusi stundu garumā un bija eh, veltīts gan mūsu komitejas darbam, gan arī citu komiteju darbām. Pasākums bija ļoti interesants. Un Tagad mēs pārējām pie mūsu šodienas komitejas sanāksmes, kas notiks divu dienu garumā un 14 stundu garumā. Abas darba dienas būs visai piesātinātas. Darba kārtības pieņemšana. Deputāti darba kārtību ir saņēmuši savās mapēs, un ja neviens neiebilst, tad darba kārtību mēs pieņemam bez grozījumiem. Citi jautājumi tiks skatīti sanāksmes beigās, tātad ceturtdienas vakarā. Pārējām pie otrā punkta. Sanāksmes vadītāju paziņojumi. Tie ir ļoti svarīgi. Pie darba kārtībai ceturtdien tiek pievienots 14. A punkts. Tas ir ļoti svarīgi, kolēģi. Pievēršu jūsu uzmanību tam grozījumi degvielas eh, kvalitātes direktīvai un atjaunīgās enerģijas direktīvai. Diskusija pār esošo situāciju otrajā lasījumā. Kāpēc šis eh, papildu punkts tiek pievienots? Mēs kā itre komiteja neietekmējam otro lasījumu. Atbildīgā komiteja par to ir Envija tomēr bija mūsu referents un mēs sadarbojamies ar NV pirmajā lasījumā. Tagad mēs arī gribētu šādu ietekmi izdarīt, jo mums ir samērā skaidri postulāti no itri komitejas viedokļa. Un tādējādi Werners Langens kurš eh, stājās Vidala kvadras vietā kā referents, jūs informēs pār esošo situāciju otrajā lasījumā. Jo pilnīgi noteikti mēs, kā itre komiteja, gribētu ietekmēt arī otro lasījumu, balstoties uz reglamentu. Tas notiek NV komitejā, mēs varam būt turklāt un iesniegt savus grozījumus. Tas pat ir mūsu pienākums šajā sakara gadījumā. Tāpēc iek pievienots īpašs darba kārtības punkts 14a darba kārtībai. Nākošais punkts, trešais - protokola apstiprināšana. Protokols ir iekļauts eh, jūsu mapēs, tas attiecas uz sanāksmi, kas notiks 17. novembrī. Ja komentāru nav, tad protokols tiek pasludināts par pieņemtu. Un tagad mēs pārējām pie ceturtā punkta. Eiropas Savienības padomes prezidentūra. Latvijas transporta ministra Andrija Matīsa vizīte. Mums tas nozīmē telekomunikācijas un IKT. Atbildīgais ministrs, sveicam jūs Eiropas parlamentā, prieks jūs redzēt, ministra kungs. un tāpat informēju jūs, kā ministrs Matīs izklāstīs prezidentūras prioritātes par telekomunikācijām un IKT. Jūsu informācijai stunda un 15 minūtes ir paredzētas šai diskusijai tā ir tipiska mūsu sanāksme, mūsu komitejas sanāksme, bet nepierasta ar to, ka tā ir Latvijas prezidentūras sanāksme, jo pirmo reizi vēsturē Latvija ir uzņēmusies Eiropas Savienības prezidentūru. Šajā sakarā es apsveicu jūs, ministra kungs, es apsveicu mūsu latviešu kolēģus un tagad sāksim dialogu starp eh, prezidentūru un parlamentu atbildīgo padomi. Matīs kungs, es tagad vēlētos dot jums vārdu, un mēs gribētu sagaidīt pārskatu par Latvijas prezidentūras prioritātēm telekomunikācijās un IKT un ja jūs varētu izklāstīt savu prezentāciju sākotnēji desmit minūšu garumā. Paldies, vārds jums. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Tā ir Buzek kungs, ļoti cienījamās dāmas, eh, deputātas un deputāti. Pirmkārt, es vēlētos pateikties par iespēju jūs uzrunāt šodien. Latvija ir pārņēmusi Eiropas Savienības padomas prezidējošās valsts pienākumus drīz pēc Eiropas jaunā parlamenta sasaukuma, un Eiropas komisijas jaunā sastāva darbības uzsākšanas. Laikā, kad digitālajie jautājumi ir ieņēmuši vēl būtiskāku lomu politiskajā darba kārtībā. Latvijas prezidentūra uzskata, ka Eiropai ir jārīkojas, lai atjaunotu ekonomisko izaugsmi, veicinātu investīcijas un radītu jaunas darba vietas, vispusīgi izmantojot digitālās iespējas. Pēc Eiropas komisijas aplēsēm, izveidojot savienotu digitālo vienoto tirgu, mēs nākamo četru gadu laikā nodrošinātu papildus izaugsmu Eiropā, izveidojot simtiem tūkstošiem jaunu darbu vietu un aktīvu zināšanu sabiedrību. Strauji augošā informācijas tehnoloģija nozara sniedz nebijušas iespējas, kas var sekmēt gudru, ilgspējīgu un integrējošu Eiropas Savienības izaugsmu. Taču tas uh, rada arī izaicinājumus, kuru laikus jāpārvar, lai šīs iespējas varētu izmantot. Latvijas prezidentūras prioritāte ir dot būtisku ieguldījumu patiesi digitālas Eiropas izveidē, veltot īpašu uzmanību uzticības viešanai digitālajiem vienotajiem tirgumam, valsts sektora digitalizācijai, kā arī drošības veicināšanai digitālajā vidē. 2014. gada decembra Eiropadoma savos secinājumos aicināja Eiropas Savienības valstis dot jaunu impulsu darbam ar vēl nepabeigtiem priekšlikumiem digitālā vienotā tirgus izveidai. Un aicināja Eiropas komisiju jau laicīgi, pirms 2015. gada jūnija, Eiropa padomas nākt klajā ar vērienīgu paziņojumu par digitālo vienoto tirgu. Lai augstākā līmenī sniegt ieguldījumu digitālā vienotā tirgus izveidas turpināšanā, prezidentūra plāno rīkot politiskas diskusijas par digitālā vienotā tirgus stratēģiju dažādos padomus sastāvos. Tāpat šī gada 17. 18. jūnijā Rīgā notiks digitāla asambleja, kas ir īpaši piemērots brīdis jaunās digitālā vienotā tirgus stratēģijas apspriešanai plašā dalību valstu un Eiropas Savienības institūciju, industrijas, nevalstisko organizāciju un plašu sabiedrības dalībnieku lokā. Drīz pēc tam, 25. un 26. jūnijā, Eiropa padomu sanāksmes laikā Par to tiks aicināti diskutēt valdību vadītāji. Un tiks apkopots nozara padomu ieguldījums, uzsverot digitālo jautājumu lomu Eiropas Savienības politikā. Ņemot vērā to, ka dati ir nākotnes zināšana ekonomikas un sabiedrības pamatā, prezidentūra sekmēs sabiedrības informētību, tā skaitā par atvērtu datu politikām un e-infrastruktūru, kurā atvērtas arī pētniecības un inovācijas sabiedrības vajadzības. Tāpat prezidentūra pētīs veidus, kā sasniegt straujāku un plašāku inovāciju, izmantojot atvērtu, tīklotu un datu intensīvu pētniecību. Latvija tuvākā pusgada laikā plāno sasniegt progresu un, ja iespējams, arī pabeigt darbu pie vairākiem tiesību aktu priekšlikumiem un politikas iniciatīvām. Tīkla informācijas drošības uzlabošana ir priekšnoteikums mūsu sabiedrību un ekonomiku funkcionēšanai. Tāpēc uzskatām priekšlikumu direktīvai par pasākumiem augstu kopēju tīklu un informācijas drošības līmeņu nodrošināšanai Eiropas Savienībā, jeb NIS, par būtisku instrumentu drošības līmeņu paaugstināšanai nacionālajā un Eiropas Savienības līmenī, kā arī starptautiskās sadarbības veicināšanai. Mēs uzskatām, ka ir būtiski pabeigt darbu pie priekšlikuma, cik vien drīz tas iespējams, apzinoties ar vien lielākos informācijas tehnoloģiju drošības incidentu un uzbrukumu riskus. Lai pabeigtu darbu pie šī priekšlikuma, ir būtiski, lai visas iesaistītās puses savā starpā sadarbotos. Latvija savas prezidentūras laikā ir apņēmusies sasniegt kompromisus gan padomē, gan ar Eiropas parlamentu. Tā kā NIS priekšlikums ir pirmais Eiropas Savienības tiesību aktu projekts informācijas tehnoloģiju drošības jomā. Uzskatām, ka pareizi ir pieeja iet soli pa solim, veicinot sadarbību gan starp valsts institūcijām un privāto sektoru, gan arī starp dalību valstīm. Lai turpinātu stiprināt vienoto digitālo tirgu un nozars, attīstīt nozars tiesisko ietvaru, Latvijas prezidentūra pievērsīs būtisku uzmanību priekšlikumam regulai, ar ko nosaka pasākums sakarā ar Eiropas elektronisko sakaru vienoto tirgu un savienot kontinentu īstenošanu, jeb TSM regulu. Šajā sakarā es vēlos pateikties Eiropas parlamentam, kas savu skaidru viedokli par priekšlikumu sniedz jau pagājušā gada aprīlī. Jāatzīst, ka diskusijas starp dalību valstīm kopš priekšlikuma publicēšanas ir bijušas ļoti spraigas un sarežģītas, tomēr ne bez pamata. Dalībvalstis bija un joprojām ir noraizējušies par priekšlikumu iespējamo praktisko ietekmi. To, ka priekšlikums var nesasniegt savus mērķus, un pat tieši pretēji var pasliktināt situāciju atšķirīšās jomās. Piemēram, pilnībā atceļot viesasbanēšanas izmaksas, daļā dalību valsts var būtiski pieaugt vietējo mobilo sakaru izmaksas bet citās dalību valstīs var tikt būtiski kavēts investīcijas infrastruktūrā. Šādā gadījumā lielākā daļa iedzīvotāju, kam viesabonēšanas pakalpojums nav nepieciešams, īpaši tie, kas neceļo, subsidēt tos iedzīvotājus, kas var atļauties ceļot. Neskatoties uz līdzinājām grūtībām, mūsu mērķis ir panākt kompromisu starp dalību valstīm, lai jau tuvāko mēnešu laikā uzsāktu trialogus ar Eiropas parlamentu. Ja mēs spēsim panākt vienošanos padomus ietvaros un arī e, vienošanos ar parlamentu un padomu, mēs redzam iespēju noslēgt darbu pie TSM priekšlikuma vēl mūsu prezidentūras laikā. Lai to paveiktu, Latvijas prezidentūra ir sagatavojusi jaunu ceļu karti un šobrīd izstrādā jaunas tiesību aktu redakcijas, kas paredz koncentrēšanos uz tīklu neutralitātes un viesabunēšanas cenu samazināšanas elementiem. Tīkla neutralitātē mēs cenšamies panākt dalību valstu vairākumu atbalstu vispārējos principos balstītai pieejai, kas nodrošinātu brīvu internetu pastāvēšanu arī turpmāk, kā arī harmonizētu pieeju visā Eiropas Savienībā. Viesabunēšanā mēs piedāvājam jaunu kompromisu viesabunē kā mājās plus, kas nozīmē, ka ik viens patērētājs viesabunēšanā par pakalpojumiem maksās to pašu, ko savā mītnes zemē, plus nelielu piemaksu viesabunēšanas pakalpojumu vairumtirdzniecības limitu līmenī. Tātad vietējā cena plus ne vairāk kā 5 eiro centi par zvanu minūti vai 1 megabaitu un 2 eiro centi par izziņu. Praksē visticamāk šī piemaksa būs vismaz divas reizes mazāka, jo prognozējam sāncensības ar operatoriem. Tajā pat laikā mēs plānojam ikvienam lietotājam noteikti nelielu pamata bezmaksas iekļāvumu neatliekamajām vajadzībām. Mēs prognozējam, ka šāda pieeja novedīs pie būtisku viesabunēšanas cenu samazināšanas, vienlaiks nodrošinot, ka operatoriem neradīsies zaudējumi šo pakalpojumu nodrošināšanai. Savukārt, līdz ar mūsu piedāvājumā paredzēto mazumu vairumtirdzniecības cenu pārskatīšanu, tad aptuveni 3 līdz 3,5 gadiem kopš priekšlikuma apstiprināšanas, iepriekš minētās piemaksas visticamāk automātiski samazināsies un mēs būsim pietuvušies nulles izmaksu līmenim viesabunēšanā salīdzinājumā ar vietējā tirgu veiktiem maksājumiem. Mēs uzskatām, ka tīkla neutralitātē un viesabunēšanā šis ir labākais kompromiss, kādu mēs šobrīd varam atrast. Tāpēc ceram uz Eiropas parlamentu sapratni un kopīgu darbu iespējamo trialogu laikā. Ja padoms ietvaros un ar parlamentu mēs spēsim vienoties par aptuveni šādu piedāvājumu, Tad jau no 2016. gada vidus Eiropas iedzīvotāji maksās daudz mazāks rēķins par viesabunēšanas pakalpojumiem, un visā savienībā tiks nodrošināta pie, vienota pieeja tīklu neutralitātēm. Ja mēs neizmantosim iespēju vienoties šobrīd, tad nākamā iespēja panākt progresu šajos jautājumos visticamāk būs tikai pašais spēkā esošu regulējumu ietvaros un visu elektronisko sakaru tiesiskā ietvara pārskatīšanā. Tātad tas notiks vismaz divus gadus vēlāk, nekā mēs to varam panākt šobrīd. Latvija, kā prezidējošā valsts, plāno strādāt, lai panāktu būtisku progresu arī pie mājaslapu eh, pieejamības direktīvas priekšlikuma, kas paredz uzlabot valsts sektoru mājaslapu pieejamību visiem lietotājiem, it īpaši cilvēkiem ar funkcionāliem ierobežojumiem. Bez minētajiem tiesību aktu priekšlikumiem svarīgi ir atzīmēt, ka galvenais starptautiskās darba kārtības jautājums būs interneta pārvaldība. Latvijas prezidentūra rūpīgi sekos līdzi un, ja nepieciešams, veiks vajadzīgos pasākums attiecībā uz jaunāko notikumu attīstību, jo īpaši attiecībā uz ASV izziņoto interneta numuru piešķirs institūcijas AJANA pāraudzības eh, un interneta vārdu domēnu piešķiršanas korporācijas ICANN uzskata, uzskaitāmības uzlabošanu 2015. gada laikā. Tāpat es vēlos teikt dažus vārdus par satelītu navigāciju. Šī joma ir gan izaicinājums, gan lieliski iespēja Eiropas Savienībai un tās pilsoņiem. Un paredzēt, ka Galileo sistēmas izveida un EGNOS tālāk nostiprināšana pastiprinās augsts veikspējas industriālo bāzi, lai veicinātu inovācijas, jaunu tirgu veidošanos un risinātu sabiedrības izaicinājumus un attīstītu jaunas tehnoloģijas un pakalpojumus. Eiropai ir nepieciešama neatkarīga Eiropas satelīta navigācijas sistēma, lai varam izmantot savus inteliģentās transporta sistēmas un integrētos tīklus. Ar vislielāko uzmanību prezidentūra turpinās cieši sekot augstu incidentu seku ietekmē uz Galileo projektu realizāciju. Nākamo satelītu palaišanas kalendārs ir cieši saistīts ar tās augstu agrīno Galileo pakalpojumu ieviešanu. Noslēgumā es vēlos vēlreiz pateikties par iespēju jūs šodien uzrunāt un par parlamentu līdzšinējo konstruktīvo darbu. Mums priekšā ir aizraujošs, tomēr sarežģīts pusgads, kurā gala rezultāts būs atkarīgs no spējas vienoties un panākt kompromisus. Lai gan labi apzināmies, ka iespējami kompromiss, īpaši attiecībā uz TSM priekšlikumu, pilnībā nespēs apmierināt visas prasības, tomēr tie būs būtisks solis uz priekšu salīdzinājumā ar pašreizējo situāciju. Un ceram, ka ka varēsim kopīgi šo iespēju izmantot. Mēs patieši raugos uz produktīvu un konstruktīvu sadarbību ar parlamentu Latvijas prezidentūras laikā. Paldies par uzmanību. Dziękuję bardzo panie ministrze za e, pana wypowiedź, za prezentację. Paldies e, par šo e, prezentāciju un izklāstu pār TSM telekomunikācijām Latvijas prezidentūras vārdā. Un tagad mēs eh, dosim vārdu koordinatoriem, un pēc tam ministram būs iespēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Pēc tam mēs dosim vārdu pāriem komitejas deputātiem uzdot jautājumus ministram vai arī nāk klājā ar saviem komentāriem. Un pēc tam mēs debats veiksim un dosim vārdu ministram galavārdam. Pirmais runātājs Krišjānis Kariņš. Paldies! Valodās. You can put your headphones on. Ministra kungs, paldies par jūsu īso kodolīgo skaidrojumu. Man liekas, mums visiem šajā zālē lielu uzmanību pievērs tas, ka jūs sakat, ka Latvijas prezidentūras laikā jūs cerat pēdīgi panākt tādu izkustēšanos padomas pusā, pusē, kas saistās ar vienoto telekom tirgus vai TSM to regulāciju. Eh, jūs zinat ļoti labi, jūs arī to minējāt, ka no parlamenta puses mums sen mūsu pozīcija ir izstrādāta, mums ir ziņotāja, kura gaida eh, runāt ar, ar partneriem eh, Eiropas padomē, lai varētu panākt šo par Eiropas likumdošanu. Varbūt jūs varētu vēl drusku detalizēt stāstīt, kas jūsuprāt ir, ir noticis, ko jūsu prezidentūra piedāvā un kāpēc varēs iekustināt un kuri tie galvenie šķēršļi. Eh, tā tulkojumā, eh, ko jūs esat izdarījuši vai ko jūs darat, ko līdz šim eh, citi nav spējuši darīt. Paldies! The next speaker. Nākošais runātājs ir deputāta Krēla. Paldies! Mūsu politiskajai grupai digitālā darba, darba kārtība, protams, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem nākotnē. Tas ir svarīgi arī rūpniecības attīstībā, un tas ļoti iespaido arī norises sabiedrībā. Cilvēkiem ir jābūt pieejai eh, iespējām, ko sniedz tirgus, tāpēc tirgus neutralitāte arī ir ļoti būtisks jautājums Jūs sacījāt, ka aicināsiet parlamentu jums sekot, bet man gribētu zināt, ko jūs saprotat ar tirgus neutralitāti. Ne, tīkla neutralitāti. Un nezinu, vai viesabonēšanas samaksas samazināšana vai šeit jūs ieceras ir pietiekamas Es atceros, ka komisāra solīja šī gada vidū uh, samazināt viesabonēšanas uh, samaksu vispār līdz nullei. Uh, thank you very much. Uh, that was... Paldies. Uh, šeit uzstājās sociāldemokrātu kolēģi un tālāk iecer vārdā deputāts Tošinovskis. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties ministram par uzstāšanos mūsu komitejām. Un tā kā Latvijas prezidentūra ir izlēmusi koncentrēties uz digitālās darba kārtības jautājumiem. Šie ir jautājumi, pie kuriem mūsu komiteja strādā jau vairākus gadus. Digitālā darba kārtība, mūsuprāt, ir ļoti nozīmīgs pasākums un atribūts turpmākai Eiropas attīstībai. Un arī mēs eh, ar lielu interesi uzlūkojam it visu, kas attiecas uz digitālo darba kārtību. Ļoti nozīmīga ir piekļuve tīklam, it īpaši ātri gaitas. Pieslēgums ir svarīgs. Tāpat jāņem vērā, ka atšķirības ir ne tikai pārklājumā, bet arī piekļuvē internetam dažādās dalībvalstīs. Pastāv lielas atšķirības piekļuvē ātrgaitas internetam eh, atkarībā no valstīm, kas piedāvā piekļuvi. Un es gribētu zināt, kā jūs šo jautājumu skatīsit, ņemot vērā to, ka mēs zinām, ka pieaugot datu pārraidēji būs lielāks pieprasījums pēc ātrgaitas interneta. Un arī mēs esam uh, dzirdējuši diskusijas par atbalstu piekļuvē internetam. Ir programma, kuru sauc CF, un kura cietā no budžeta samazinājumiem, ir paredzami arī turpmāki budžeta samazinājumi šai sistēmai, un kā jūs domājat turpmāk atbalstīt ātrskaitas interneta attīstību e, Eiropā. Thank you. Uh, I just like to... Paldies. Deputāts Petersens, es gribētu pieskarties jautājumam, kurš varbūt neietilpst stingri jūsu kompetenci ietvaros, bet ir tādā caurvijošā stēma tad, kad mēs runājam par solījumiem digitālajā darba kārtībā, konkrēti datu aizsardzības regulas jautājums, kas tik ļoti bieži ir nozīmīgs jautājums. Un ir saistāms ar citiem digitālās darba kārtības jautājumiem. Kad mēs redzēsim, kādas darbības no padomas puses par datu aizsardzības regulu, jo tās bloķē ļoti daudzus nozīmīgus pasākumus šajā iniciatīvā. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs deputāte Kapelā. Paldies! Labrīt, ministra kungs! Paldies par jūsu uzrunu, sevišķi par priekšlikumu par NIS regulu. Un arī, es domāju, par to mums vēl netrūks vielas pārunām. Un arī uh, pieeja, tir, uh, tīkla pieejamība, protams, ir aktuāls jautājums. Man ir sekojošs jautājums. Tas attiecas uz ceturtā dzelzceļa pakotnes pieņemšanu, kas arī iekrīt jūsu prezidentūras laikā. Uh, domas par to dalās. Um, šeit ir, nu, dažādi viedokļi gan par tehnoloģiskiem risinājumiem, gan par pieejamām iespējām, kas ir nacionālajām valstīm. Vai jūs uzskatāt, ka šeit ir iespējama kāda sinerģija starp digitālo darba kārtību un ceturto dzelzceļa pakotni? Un runājot par šo aug, lielā ātruma, ātrvilcienu trašu celšanu, būvniecību, piemēram, maršrutā uz Varšavu un uz Maskavu. Ko jūs varat par to pateikt, lūdzu? And, uh, anybody... Paldies! Vai no zaļajiem kāds tagad izteiksies, vai no goe? vai no FDD grupas. Lūdzu. Grazie, prezidente. E- Paldies, priekšsēdētāji. E, tika runāts par viesabinošanas e, izmaksām par tarifiem, un mans jautājums ir, kā samierināt šos tarifus ar situāciju atšķirīgās valstīs, kurās situācija ir atšķirīga. Un arī tarifu atšķirīga. Un viens vēl jautājums par viesabonēšanas eh, cenām. Ja tiek noteiktas robežas, vai tas nebūs drīzāk atbalstoši lielajiem uzņēmumiem un monopāliem, jo viņiem vienīgajiem būs uh, sarunu vešanas iespējas, ņemot vērā viņu plašo klientu loku, un līdz ar to viņi būs vienīgie, kuri spēt, eh, spēs vest sarunas ar citām kompānijām, lai samazinātu izmaksas. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Domāju, ka tagad mēs esam pabeiguši uzklausīt jautājumus no politiskajām grupām un eh, lūkšu vārdu ministram sniegt atbildes. Paldies, priekšsēdētāji. Uh jautājumiem. Tiešām liels paldies eh, par uzdotajiem jautājumiem. Es centīšos atbildēt tā par blokiem. Un pirmais eh, jautājuma bloks, kas tika uzrunāts, tātad ir šī TSM regulācija un ko mēs esam izdarījuši un ko mēs darīsim. Var teikt to, ka jau prezidentūras pirmajās nedēļās mēs esam sagatavojuši ceļu karti, kā virzīties tālāk, gan attiecībā par Э, tātad э, viesabunēšanas tarifiem, gan arī attiecībā ar, par tīklu neutralitāti. Šī, tīklu, e, šī e, ceļkārta ir iz, e, izcirkulēta dalību valstīm. Un šodien mums ir paredzēta neformāla diskusija ar dalību valstu vadītājiem un komisāru Ettingeru par to, kā mēs virzamies uz priekšu, un ir paredzēts diskusijas par to, vai mēs varam panākt politisku vienošanos par šiem nosacījumiem, ko cienījamie deputāti, es jūs arī informēju. Pilnīga viesabunēšanas atcelšana šī brīdī un uzreiz nav iespējams panākt vienošanos dalību valsts starpā. Tāpēc mēs piedāvājam pakāpenisku viesabunēšanas eh, tarifu samazināšanu, un jau no nākamā gada vidus tas varētu būt vismaz trīs reizes samazināt viesabunēšanas tarifu gan sarunām, gan datiem, un tas dot iespēju Eiropas uh, iedzīvotājiem daudz ērtāk izmantot uh, savus uh, eh, telefonus, sakaru līdzekļus ārvalstīs. Attiecībā uz tīkla, uh, tīklu neutralitāti. Tie principi, ko tīklu neutralitātē mēs piedāvājam, ir definēt interneta pieejas pakalpojumus, atšķirt šos speciālos pakalpojumus un novērst jebkādu veidu diskrimināciju šo pakalpojumu sniegšanā attiecībā pret klientiem. Tāpat mēs piedāvājam to, ka operatori nevar veikt šos vadības pakalpojumus vai kādā veidā vienu vai otru e, pakalpojumu sniegšanu ierobežošanu. Arī šis e, teksts attiecībā uz tīklu neutralitāti tika sagatavots vakardien un izsūtīts e, dalību valstīm Un jau nākamā nedēļa mēs sāksim diskutēt darba grupās par šo iespējamo kompromisu risinājumu. Paredzams ir tas, ka ja, ja eh, šīs diskusijas eh, veiksies un mēs spēsim atrast kompromisu starp dalību valstīm, tad jau līdz marta padomēji mēs varēsim eh, šos te vispārējos principus, par vispārējiem principiem vienoties un uzsākt arī diskusijas, tālākas diskusijas ar Eiropas parlamentu. Vēlreiz es gribu atzīmēt to, ka tas, protams, nav uzreiz un tulīt pilnīga viesabunēšanas eh, tarifa atcelšana, bet tas ir liels solis uz priekšu un pakāpeniski, eh, pakāpeniski samazināšana līdz ar vairumtirdzniecības eh, tarifu samazināšanu, kas novedīs pie dažu gadu laikā pie pilnīgas viesabunēšanas tarifa atcelšanas. Tas ir tas kompromiss, ko mēs šobrīd piedāvājam, tas ir tas kompromiss, kur mēs redzam iespēju mūsu prezidentūras laikā vienoties ar dalību valstīm. Attiecībā par internetu piekļuvu un infrastruktūru. Tātad bija jautājums par ātrgaitas internetu, par ātrgaitas internetu iespējām. Protams, jāatzīst, ka dažādās dalību valstīs šīs eh, iespējas ir ļoti dažādas un nepieciešams ir investīcijas tīkla infrastruktūrā, lai nodrošinātu ātrgaitas internetu piekļuvi visiem Eiropas pilsoņiem. Šajā sakarībā komisija šobrīd strādā, un arī prezidentūra, lai izveidot kritērijus tā saucamajam Junkera investīciju plānam, kā ietvaros, ir paredzēts arī investīcijas tīkla infrastruktūrā un sakaru infrastruktūrā, kas nodrošinātu visiem Eiropas iedzīvotājiem vienādas iespējas uh, izmantot ātrgaitas datu pakalpojumus. Šis ir finanšu instruments, kur realizācijai būtu jābūt uzsāktai jau šī gada pirmā pusgadā Latvijas prezidentūras laikā. Attiecībā par datu aizsardzības direktīvu. Protams, kad mēs skatāmies par eh, jautājumos par digitālo vienoto tirgu, tad datu aizsardzība ir viens no tiem jautājumiem, kas ir jāņem vērā un pie kā ir jāstrādā. Komisija gatavojās eh, nākt klajā ar jaunu digitālā vienotā tirgus stratēģiju un priekšlikumiem šī gada pirmajā pusgadā. Un tā ir arī viena no komisijas un arī uh, prezidentūras prioritātēm. Un šie datu aizsardzības jautājumi noteikti tiks apskatīti šīs priekšlikuma ietvaros. Bija jautājumi par dzelzceļu un citiem satiksmes ministrijas, e, satiksmes e, jomas jautājumiem. Es varu teikt to, ka Vakardien man bija diskusija transporta komitejā, kur mēs ļoti detalizēti, Eiropas parlamenta transporta komitejā, kur mēs ļoti detalizēti diskutējām ceturto dzelzceļu paketi un to, ko mūsu prezidentūra darīs gan tehniskā, gan politiskā pīlāra ietvaros. Attiecībā uz tehnisko e, pīlāru mēs turpinām diskusijas un trialogu ar Eiropas parlamentu. Jau janvāra beigās mēs šo uh, trialogu uzsākam. Uh, Attiecībā uz politisko pīlāru mēs esam sagatavojuši jaunu priekšlikumu, ko esam arī izcirkulējuši dalību valstīm un līdz janvāra beigām gaidam priekšlikums par šo jauno, priekšl, eh, jauno piedāvājumu, kas ir nedaudz uh, maigāks nekā iepriekšējais uh, piedāvājums, un mēs centīsimies, protams, panākt kompromisu attiecībā arī uz šo politisko pīlāru. Bet dzelzceļa jautājumu un dzelzceļa pakotnes jautājumu ir ļoti svarīgi, lai mēs virzītos uz priekšu uh, vienotā Eiropas dzelzceļa telpas izveidēm. Bija arī jautājums par specifisku Baltijas dzelzceļa savienojumiem. Var teikt to, ka Rail Baltica ir tas dzelzceļš, kas savieno Tallinu caur Rīgu, Kauņu, caur Poliju, Berlīnu un Rietumu Eiropu. Pie šī projekta mēs strādājam, un ir paredzēts, ka līdz februāra beigām mēs iesniegsim kopēju priekšlikumu CEF finansējumam šī projekta realizācijai. Un tas ir, protams, ļoti būtisks projekts ne tikai no ekonomiskā viedokļa, bet arī no ģeopolitiskā viedokļa, lai savienotu Baltiju ar pārējo Eiropu, ņemot vērā to, ka šie savienojumi Baltijā ir ļoti ierobežoti. Paldies par jautājumiem. Thank you very much, uh, Minister, for your. Yeah. Paldies, eh, ministra kungs, par jūsu atbildēm. Tagad mēs pārējām pie nākamās jautājuma kārtas. Deputāts Telička, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Labrīt, ministra kungs. Vakar Es biju transporta komitejā un iepazinos ar darba kārtību šajā jomā, un kopumā, jāsaka, jums ir ļoti daudz darba un es jūs neapskaužu, bet e, tomēr, ņemot vērā lielo darbu apjomu, gribu novērtēt jums vislabāko veiksmi. Man ir tagad daži jautājumi. Eh, es dzirdēju atbildi par tīkla neutralitāti no jums un domāju, ka šis ir acīm redzams kurs, ko jūs esat uzsākuši. Un vēl viens jautājums ir viesabonēšana. Eh, eh, esmu novērojis, kā Latvijas ministri vienmēr gribējuši izteikties skaidri. Es arī steigšos skaidri. Šobrīd uh, viesabonēšanas uh, sakarā neizskan jauni argumenti, tie ir bijuši jau pagātnē, komisija tos pārdomā, tāpat arī tā ir uh, pārdomājusi uh, dažādu ietekmi. Un runājot par telekomunikāciju uh, paketi, Eh, es virdu vienmēr atbildi, ja mēs varam mazliet eh, aizskavēt to, kāpēc to nedarīt. Un es gribu tagad teikt tāpat kā jūs viss, ko mēs darām digitālajā tirgu, tad tā ticamība tiks krietni grauta, ja mēs viesabonēšanas jautājumus risināsim tikai līdz pusēji. Jo cerības uz to tiek liktas augstas. Es domāju, ka pagaidām izvirzītie argumenti ir nepietiekami, tāpat arī es nesagaidu, ka tuvāko 2, 3, 5 gadu laikā situācija kardināli mainīsies. Bet priekšsēdētāji, es domāju, ka mums kā itre komitejai ir jāuzrunā ar mūsu iekšējās struktūras sekretariāts veikt ietekmes izpēti. izpēti lai izprastu to, kā tas ietekmētu konkrētās atsevišķās dalībvalstis. Es pagaidām neizprotu izvirzītos argumentus, un ministra kungs, lūdzu, ņemiet to vērā, šis ir ļoti svarīgs jautājums, un mums nevajadzētu par to kaulēties. Ehm, maksājot pārāk dārgu cenu. Es domāju, ka jūs paveiksiet maksimālo un parlaments sagaida viesabrēšanas atcelšanu, nevis samazināšanu. Paldies! Nākošais runātājs deputāte Del Castillo. Paldies priekšsēdētāji, ministra kungs, sveicam jūs mūsu vidū un arī e, paldies, ka jūs izklāstāt mums savus mērķus. Domāju, ka tie mūsu un jūsu mērķi saskan un ka mēs varēsim darboties vislabākajā veidā, lai to sasniegtu. Un tagad es atsaukšos uz jau iesāktajām paketēm, e, lai gan šajā komitē komitejā par to tiek maz runāts, tā ir Inis tīkla eh, drošības pakete, un es ceru, ka darbs pie tās turpināsies, un TSM, telekomunikācija vienotais tirgus, tika piedāvāts eh, komisijai, eh, no komisijas puses 13. gada jūlijā, parlaments apstiprināja 14. gada aprīlī, un tagad ir 15. gada aprīlis, eh, janvārs. Eh, komisija izpildīja savas saistības, parlaments eh, izpildīja savējās rekordīsā laikā, piedāvājot un apstiprinot priekšlikumu, kas, manuprāt, daudzos aspektos no mūsu viedokļa pieslīpēja daudz komisijas jautājumus un šobrīd uh, ir stunda pienākusi padomēji sagatavot kopīgu nostāju. Tas nebija iespējams ar Itālijas prezidentīru. Es ceru, ka tas būs iespējams ar Latvijas prezidentūru un ir tas jādara ļoti drīz. Izskanēja, ka tas varētu būt martā. Un ir grūti saprast, kāpēc tas prasa tik ilgi laika, jo mēs jau ļoti esam to iekavējuši. Koplēmumu procesi ir paredzēti tam, lai institūcijas, man tas nav jums jāskaidro, jūs to zināt labāk kā es, varētu sadarboties savā starpā. Un komisija piedāvā, parlaments var eh, labot un grozīt, un arī to darīja komisijas eh, piedāvātā sakarā, un šobrīd ir pienācis brīdis rast vienošanos starp eh, komisiju, parlamentu un padomi. Nostājas ir atšķirīgas un es atsaukšos tagad uz viesabonēšanu. Viesabonēšana patiesībā ir politiskās gribas problēma. Es ļoti labi zinu, ka nacionālajie tirgi ir atšķirīgi. Es ļoti labi zinu, ka tirgus situācija vairumniekiem ir tīpaši ņemot vērā Eh, iedzīvotāju plūsmas atkarībā no tā, kas valstis, kuras ir vairāk apdzīvotākas, turistu valstis ir atšķirīgāks, bet ir kaut kāds uh, punkts, kaut kāds brīdis, un ir jau septiņi gadi kopš mums ir Raum, eh, viesabonēšanas noteikumi, un ir politisks redzējums, kas uh, liek pieņemt lēmumu. Un es domāju, ka mēs kā politiskas institūcijas padome un eh, parlaments Mums ir jāatbild uz mūsu iedzīvotāju un pilsoņu gaidām, un šobrīd viesabonēšana ir viens no vislabākajiem pasākumiem, lai stiprinātu piedarības apziņu kopīgam Eiropas projektam, jo tā ir pievienotā vērtība, tas ir kaut kas taustāms, to saprot visi iedzīvotāji, mazie uzņēmumi, un tas attiecas uz 500 eh, miljonu iedzīvotāju tirgu, un es domāju, ka eh, ņemot vērā šos apsvērumus, ir politisko pārstāvju un, politi un valdību interesēs panākt vienošanos maksimāli drīz. Es domāju, ka mēs to panāksim, bet atsāga šeit ir maksimāli drīz atvērt, atsākt sarunas trilogu ar parlamentu un to es no visas sirds lūdzu jums, ministra kungs, jo esmu pārliecināta par to, ka Latvijas prezidentūrā šajā aspektā ļoti grūtajā triumfēs. Paldies! Paldies! Aizvien dedzīgākas runas izskan no deputātiem viesabunēšanas sakarā. Mēs gandrīz vai lūdzam ies ministru Paldies jums, paldies Telička kungs un nākošais runātājs deputāts Soriņo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Paldies, priekšsādātāji. Vēlamies eh, apsveikt ministru Latvijas prezidentūru un arī gribētu savu, paust savu viedokli pār nostāju digitālās darba kārtības sakarā, kas ir ļoti būtisks. Ļoti labi, ka mēs esam sākuši labāk definēt divus būtiskus jēdzienus - digitālā um, darba kārtība un enerģijas pārējas ir divi zinējspēki Eiropai. Ja tie nedarbosies, tad mums būs ļoti grūti atgūties. Un tāpēc Mums ir jānoliek pie malas šo svarīgo ideju atkārtošanu, bet skaidri ir jāsaprot, ko nozīmē šī enerģijas eh, pārēja un ko nozīmē digitālā darba kārtība, jo šeit ir ļoti daudz aspektu un daudzu eh, iespēju, kā to skatīt. Es uzskatu, ka digitālā darba kārtība nevarētu būt vienkārši digitalizācija un piekļuvi. Šis jautājums ir pārāk svarīgs Digitalizācija un eh, piekļuve ir pats pamats, taču Eiropā mums ir nepieciešama iespēja virzīt jaunu tehnoloģiju vilni par digitālo darba kārtību. Nav pietiekami ar to, ka mēs sasniedzam savienoto valstu līmeni. Mums ir jākļūst par līderiem šajā jaunajā tehnoloģiskajā vilnī, un tāpēc mums ir vairāk jāinvestē E, vestē izpētē un strateģiskos projektos, kas varētu e, tikt finansēti gan ar Junker programmu, gan citām investīcijām, tāpat arī mums ir jābūt inovatīviem internets pārvaldībā. Es gribētu atbalstīt domu digitalizēt un atvieglot piekļuvi e, ar mērķi inovēt un būt atšķirīgiem. Gribētu ministru kungs, lai par šiem jautājumiem investīcijas, internetu pārvaldība, eh, par ko jūs jau runājat, bet man gribētu iet vēl mazliet tālāk, lai tas tiktu saistīts praktiski ar visiem jautājumiem, par kuriem mēs diskutējam. Rīt es būšu referents un stāstīšu par interoperabilitātes tematu un iekļaušu arī šo dimensiju Tāpat es gribētu iekļaut investīciju plānu dimensiju. Gribētu tāpēc zināt, ko ir iecerējis darīt Latvijas prezidentūra ar digitālo darbu kārtību, lai tā nebūtu tikai mm, izēviela vai e, pirmās e, nepieciešamības produkts, bet lai tas varētu kļūt par pamatu impulsam diferenciācijai visai Eiropai. Paldies! Paldies, priekšēdētāji. Paldies arī no manas puses uh, abiem ministriem un arī par nor iecerēm, kas jums, uh, kas ir jūsu prātā. Par viesabonēšanu jau diskusijas ir bijušas garas un plašas jau daudzus gadus, un mēs vienmēr esam teikuši, ka vēlamies, lai par viesabonēšanu vispār nebūtu jāmaksā, un es ceru, ka jūs tiešām jums izdosies radīt spiedienu un tādu pakāpju plānu, kas varētu būt tāda laba pieeja, jūs varēsiet ieceras īstenot. Es uh, atbalstu jūs ieceras, es pati savu laiku esmu bijusi referente par attiecīgo tiesību aktu, bet ko teica kolēģis Oriņo, es gribētu atsaukties uz to digitālā darba kārtība, um, tīkla neutralitāte un tā tālāk. Mēs esam šeit ITRE komitejā, mēs nodarbojamies ar rūpniecības jautājumiem un, protams, ka digitālā darba kārtība mūs skan, skar tiešā veidā un uh, vērtības radīšanas, tad uh, šī posma veida uzbūve. Uh, Protams, tas viss, to visu ietekmēs digitālā darba kārtība un mums ir jāveic daudz pielāgojumu. Vai jums ir kādas konkrētas iniciatīvas, kā labāk sagatavot digitalizācijai rūpniecības sektoru un kādiem ietvar vai priekšnoteikumiem vajadzētu tikt izveidotiem Eiropā? Uh, Un vēl par sadarbu, šeit ir jāpiemina arī sadarbspēja un jautājums ministrei. Es varbūt vēlāk nebūšu vairs e, zālē, tāpēc gribu pajautāt par kosmos politiku Eiropas Savienībā un pateikt, ka tas ir ļoti būtisks aspekts un tāds veiksmes stāsts, un tas ir jāpopularizē. Pagājušajā gadā uh, Ariāna 6, tā saucamā nesēja raķete, tika izstrādāta, un ņemot vērā startautisko konkurenci, mums jākļūst vēl konkurēt spējīgākiem. Varbūt jūs varētu to pakomentēt. Un varbūt varat arī parādīt, nu, kas ir iecerēts Galileo programmā, kā to tālāk attīstīt. Paldies! Uh, thank you very much, madam! Uh, ma Paldies! Ministre Mārīt Seile ir kopā ar mums, kopā ar jums, un atbildē laikā, ne, ne tūlīt, bet pēc brīža. Paldies, Angelika, par uzdoto jautājumu. Nākošo jautājumu uzdod deputāta Vila Kūnena. Kiitos puheenjohtaja. Todellakin ministeri Matis. <clears throat> Paldies, godātais ministra kungs. Latvijas Eh, prezidentūra ir ļoti kritiskā brīdī, un tai būs liela loma digitālajā darba kārtībā. Mums ir jāpanāk progress pavasarī. Tas ir viens no būtiskākajiem komisijas projektiem. Tajā ir daudz tehnisku nianšu, eh, īpašuma tiesības, nodokļu tiesības. Tas viss piedara pie digitālās darba kārtības. Vairāk kārt jau parlamentā ir uzsvērts, ka telekomunikācijas ir būtisks elements, un mēs gaidām no padomes uh, tādu lielāku izlēmību attiecībā uz viesabonēšanu, un ceram, ka Latvijas pragmatiskā pieeja ļaus panākt pavasarī noteiktu progresu. Mēs tiešām ļoti daudz gaidām. Mēs gaidām, lai viesabonēšanas uh, samaksa uh, tiktu samazināta vai vispār uh, eh, līdz pielīdzinātos nullē. Dažās valstīs cilvēki uh, ceļo ļoti daudz un bieži un ir pieraduši lietot internetu un viņi varētu pat jau lietot pat gigabaitu apjomu. Un tas viss veido tādu noteiktu vidi. Es ceru, ka jums izdosies at nonākt līdz noteiktam risinājumam. Un es ceru, ka mēs varēsim tomēr cenas pielīdzināt šiem pakalpojumiem tam, kādas tās ir valstīs iekšienē. Sander. Sanders kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par priekšlikumiem un izklāstītiem prioritātēm. Es gribu runāt par divām komisijas prioritātēm, konkrēti digitālā darba kārtība Tā ir ļoti būtiskā prioritāte turpmākajiem mēnešiem un gadiem. Otra prioritāte ir mazie un vidēji uzņēmumi, kas šodien ir aptuveni 98% no visiem uzņēmumiem Eiropā. Man ir vienkārši jautājums, kā apvienot šīs abas prioritātes, kā panākt to, lai šie mazie vidēji uzņēmumi, kuri šodien ir uh, ļoti nedaudzi, kas pārdod internetā tiešsaistē, kā, viņi varētu, kā viņi varētu izmantot šīs digitālās iespējas un tas kļūtu par patiesu izaugsmes sviru. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Mēs beidzam mūsu jautājumu sesiju, ministra kungs. Mūsu postulāti ir vienkārši pārtraukt roamingu 15. gadā un sākt sarunas par telekomu paketi jūsu prezidentūras laikā. Ļoti vienkārši viss. So, thank you very much. Paldies. Šķiet, ka visi ir ļoti vienkārši, taču, un tikai jāķers pie darba, bet es mēģināšu tagad sagrupēt jautājumus blokos, lai varētu sniegt atbildes uz visiem. Pirmkārt Runājot par viesabarēšanas jautājumu, tās vairāk kārtīgi ir izrunāts. Padome un decembrī bija Bereka ziņojums, kas parādīja, ka dažādās valstīs situācija ir atšķirīga un nevar reiz par visām reizēm vienkārši atteikties no viesabonēšanas tuvākā nākotnē. Tas nozīmē, ka Mums šis pasākums ir jāveic pakāpeniski. Investīcijas tīkla infrastruktūrās ir atšķirīgas dažādās dalībvalstīs. Tarifu līmeņi atšķirās pa dalībvalstīm. Dažām valstīm pat ir minūtes tarifi, dažām ir e, arī cita veida tarifu, mēnešu tarifu, ne tikai balsvaniem, bet internetam. Un tas nozīmē, ka atsevišķām dalībvalstīm un atsevišķiem operatoriem ir jāinvestē tīkla infrastruktūrā, lai veidotu tīkla kapacitāti sniegt pakalpojumu lietotājiem. Mēs No savas puses vēlamies pakāpeniski samazināt viesabanēšanas izmaksas un pakāpeniski novest tāds līdz nulē ņemot uh, pār pamatu vairumtārifus un tajā pašā laikā ievērojot taisnīgus principus konkurēcijas starp dalību valstīm un operatoriem. Ar šo priekšlikumu mēs esam gatavi nākt uz parlamentu un to izdiskutēt. Mēs mēģināsim panākt ar dalību valstīm vienotu viedokli par šo priekšlikumu šodien. Kā jau es sacīju, notiks uh, diskusijas starp komisāru Ettingeru un dalību valstu principiem. Mēs mēģināsim uh, šajā sakarā rast kompromisu un virzīties uz priekšu maksimāli ātri, bet eh, vienīgā eh, pagaidām eh, iespējamā pieeja ir pakāpeniska. Tālāk par NIS direktīvu. Mēs apzināmies, ka šis ir svarīgs jautājums. E, trialogu sāksim martā un mēģināsim pabeigt darbu pie NIS direktīvas, jo informācijas drošība very... kļūst aizvien svarīgāka un darbs pie šīs direktīvas ir jāturpina un jāpabeidz mūsu prezidentūras laikā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai tas tiktu izdarīts. Digitālā darba kārtība. Tas ir ļoti svarīgs jautājums un komisija augstas prioritātes punkts. Un tā kā arī tā ir viena no Latvijas prezidentūras prioritātēm, tas nozīmē, ka mēs pieliksim ļoti lielus pūliņus, lai šie priekšlikumi tiktu sagatavoti un apspriesti. 28. un 9. maijā konkurences padomē mums būs diskusija pār šiem jautājumiem, iekļaujot TSM, autortiesības, digitālos pakalpojumus, pārobežu sadarbību, elektroniskās identifikācijas un tā savietojamība, digitālās inovācijas, vārdu sakot, visu digitālo pakalpojumu kopums tiks sagatavots prezidentūras laikā un apspriest konkurences padomē. Maijā mēs liksim uz to lielus pūliņus, tas ir nozīmīgs nākotnē, un arī mums. Izskanēja jautājums par maziem vidējiem uzņēmumiem. Ar šiem priekšlikumiem mazie vidēji uzņēmumi gūs lielu labumu tad, kad šīs digitālais tirgus būs pabeigts, būs papildus iespējas e-komercijā un uh, E, pakalpojumu sniegšanā. Līdz ar to tā ir lieliski iespēja maziem vidējiem uzņēmumiem izmantot savā labā digitāli vienoto tirgu. TSM ir daļa no tā, bet e, ļoti plaša plak, uh, e, priekšlikuma klāsts par internetu pārvaldību. tā arī ir daļa no digitāla vienotā tirgus, un mēs uzskatām to par ļoti nozīmīgu jautājumu. Par satelītiem. Vairāk pastāstīs eh, kolēģi izglītības ministri, bet no savas puses es arī graugos uz auglīgu sadarbību ar parlamentu, ar jūsu komiteju, un esmu pārliecināts, ka jā, būs priekšlikumi par to, kā virzīties uz priekšu soli pa solim ar viesabonēšanas izmaksām, ar tīklu neutralitāti, tad labumu gūs visi Eiropas pilsoņi un Eiropas eh, telekomunikāciju operatori būs ar iespējām investēt infrastruktūrās un tās varēs vienādot dalību valstīs, lai ik viens Eiropā var izmantot tos pakalpojumus, ko sniedz mobilitāte un digitālās iespējas. Paldies par uzdotajiem jautājumiem. Turpin priekšsēdētājs. Paldies, ministri. Par jūsu uzstāšanos runām sākumā, piezīmēm, atbildēm, tas viss ir mums ļoti svarīgi, un mēs cerīgi raugāmies uz ciešu sadarbību, ciešām eh, saiknēm ar prezidentu ir ar jums. Paldies vēlreiz jums, paldies kolēģi par diskusijām. Un tagad mums ir nākošais darba kārtības punkts ļoti līdzīgs šim, bet nevis ar jums. Es eh, aicinu prezidijā. Thank you. Thank you. Um, Marita Seile. Aicinu Mārīti Seile, Latvijas izglītības un zinātnes ministre. I would like to welcome you, madam. Please take a seat. Well, education and science. Izglītība un zinātne. Mārīt Seile atbild arī pār pētniecību un kosmosu. Mūsu komitejai tas ir nozīmīgs jautājums, un vispirms tieši tāpat kā iepriekšējās stundas garumā es lūgšu ministru Seili izklāstīt prezidentūras prioritātes par izpēti un par kosmosu, par pētniecību un kosmosu turpmākajiem um, gadiem. Vārds jums. Paldies. Puzek uh, kungs, godātie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Uh, Tas ir man liels gods šodien jūs iepazīstināt ar Latvijas prezidentūras prioritātēm, un liels gods ir arī turpināt to, kas, ko iesāka mūsu trio partneris Itālija. Sevišķi gribu teikt paldies ITRE komitejai un arī jums, Buzeka kungs, par atbalstu pētniecībai Eiropā un arī par cīņu par to, lai šiem pētījumiem būtu nauda. Uh, Es esmu Latvijas ministra, kas atbildīga par izglītību un zinātni, tālāk runāšu latviešu valodā. Latvijas prezidentūras galvenās prioritātes ir konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Konkurētspējīgas rūpniecības un apkalpojošās nozares attīstīšana ir ceļš, kā Eiropa var veicināt jaunu darba vietu radīšanu. Strauji augošā digitālo tehnoloģiju nozare sniedz nebijušas iespējas, kas var sekmēt gudru, ilgspējīgu un integrējošu Eiropas Savienības izaugsmi. Tādēļ digitālajiem aspektiem ir svarīga loma mūsu prezidentūras programmā. Mēs arī pilnībā apzināmies Eiropas Savienības pienākumu pilnvērtīgi un aktīvi iesaistīties globālo izaicinājumu risināšanā. Balstoties uz šīm pamatnostādnēm, Latvija saskata vairākas svarīgas prioritātes pētniecības un inovāciju jomā. Pirmkārt, es gribētu nosaukt saiknes nostiprināšanu starp Inovāciju Savienību un Eiropas pētniecības telpu. Mūsu prezidentūra sākas laikā, kad Eiropas komisija un padome ir nākušas klajā ar jaunām vadlīnijām un strateģisku darba kārtību. Īpaši šeit jāpiemin 2015. gada izaugsmes pētījums, kas sasaista reformas un investīcijas, kā arī investīciju plāns Eiropai, kas skaidri norāda, ka Eiropā nepieciešams pirmkārt veicināt struktūrālās reformas, otrkārt uzņemties fiskālo atbildību un treškārt nodrošināt regulatīvo noteiktību un vairot investīcijas, lai atbalstītu darba vietas un izaugsmi. Mēs esam pārliecināti, ka Inovāciju savienība ir devusi pam pamudinājumu inovāciju atbalstam visu ieinteresēto pušu iesaistei un inovāciju jautājumu iestrādē svarīgākajās Eiropas nacionālās un reģionālās politikas jomās. Inovācijas Savienības sasniegtie panākumi tika atzīmēti arī mūsu prezidentūrai svarīgajā vidusposma pārskatā par Eiropas 2020 stratēģiju. Kā atzīmēts gan Eiropas komisijas paziņojumā, gan padomes secinājumos, pētniecībai un inovācijām ir svarīga loma izaugsmas veicināšanā. Padome jau decembrī apliecināja nepieciešamību pilnībā izmantot pētniecības un inovāciju potenciālu atjaunotas izaugsmas veicināšanai inovācijas savienības kontekstā, fokusējoties uz pētniecības un inovāciju izdevumu kvalitāti un ietekmi. Tajā pašā laikā ietvara nosacījumi ilgtermiņa privāto investīciju piesaistē pētniecībā – un ilgspējīgai sadarbībai starp pētniecību un industriju vēl nav pietiekami kvalitatīvi un ar pietiekamu ietekmi. Tādēļ mēs uzskatām, ka Eiropas 2020 stratēģijas gadskārtējā izaugsmas pētījuma un jaunā Eiropas investīciju plāna kontekstā ir būtiski veidot stingras saiknes starp inovāciju savienību un Eiropas pētniecības telpu. Šajā sakarā ir svarīgi pievērst uzmanību arī inovāciju partnerības instrumentiem, kas ļautu iesaistīt visas ieinteresētās puses. Latvijas prezidentūra arī uzskata, ka ir svarīgi veicināt sinerģiju starp Eiropas pētniecības programmām un struktūra fondiem, lai turpinātu paaugstināt Eiropas inovāciju potenciālu. Apzinoties šo jautājumu nozīmīgumu, Marta konkurētspējas padomē pētniecības ministri apspriedīs šos izaicinājumus, iesniedz, re, rezultātā sniedzot ieguldījumu Marta Eiropadomē. Šeit es arī gribētu pieminēt, ka Latvijas prezidentūra 12. un 13. februārī Rīgā organizē startautisku konferenci viedās specializācijas stratēģijas jauna pieeja izglītības, pētniecības un rūpniecības partnerībām reģionā. Konferences mērķis ir izvērtēt esošo situāciju un identificēt risinājumus, lai nodrošinātu efektīvu stratēģiju ieviešanu, kā arī iezīmēt jomas, kurās nepieciešama Eiropas līmeņa sadarbība un politikas atbalsts. Kā otru prioritāti es vēlētos nosaukt Eiropas pētniecības telpas tālāku attīstīšanu. Esam pārliecināti, ka Eiropai nepieciešama labi funkcionējoša pētniecības telpa, kas var piesaistīt talantus un investīcijas, kā arī dot ieguldījumu ekonomikas izaugsmē. Vienotas Eiropas pētniecības telpas izveide ir saistāma ar vienoto zinu, zināšanu tirgu un uzlabojumiem pētnieku mobilitātei, kā arī nepieciešam, nepieciešamību padarīt Eiropu pievilcīgāku talantīgiem ārzemju zinātniekiem. Tādēļ ēra ir skaidri jāievieto Eiropas izaugsmes darba kārtībā. Nosacījumi era funkcionēšanai ir izveidoti. Tagad ir nepieciešamas visu dalību valstu pūles, lai nodrošinātu kopēju izpratni par prioritāri veicamajām darbībām Eiropas Savienības un nacionālajā līmenī nosakot tām arī laika ietvaru. Tāpat ir jāpopularizē konkrētā labā praksa. Tam kalpos Eiropas pētniecības ceļa karta, kuras izstrādē ir panācis ļoti labs progress. Tas arī nozīmē, ka virzoties uz Eiropas līmeņa stratēģiju pētniecībā, ERA process vienlaikus spēja garantēt arī nacionālo sistēmu daudzveidību. Pilnībā funkcionējošai Eiropas pētniecības telpai vajadzīga arī labi strukturēta un efektīva pārvaldība. Padome tādēļ izskatīs iespējamos uzlabojumus esošajās ERA padomdevēju struktūrās. Latvijas prezidentūra plāno apstiprināt Eiropas pētniecības telpas ceļakārti māja konkurētspējas padomē. Eiropas pētniecības telpas stiprināšana un pētniecības un inovāciju sadarbības sadarbība reģionos ir arī daļa no jautājumiem, kas tiks apspriest 4. un 5. jūlijā Rīgā Eiropas Innovatīvo reģionu 6. konferencē. Tāpat es vēlos pieminēt ERA konferenci Briselē, kas plānota 23. jūnijā. Es vēlos arī uzsvērt nepieciešamību strādāt tālāk lai maksimizētu iegūmus no reģionālās sadarbības. Itālijas prezidentūra deva virzību vidusjūras reģionu sadarbībai, Latvijas prezidentūra akcentēs sadarbības potenciālu Baltijas jūras reģionā. Tajā skaitā dodot impulsu zilajai izaugsmē Eiropas Savienības Baltijas jūras stratēģijas un īpaši bonus programmas kontekstām. Šie jautājumi tiks apspriesti arī 10. Baltijas jūras kongresā, kas notiks 15. līdz 19. jūnijā Rīgā. Kā trešo prioritāti es vēlos nosaukt digitālos aspektus pētniecībā un inovācijās. Digitalizācijai ir ne tikai milzīgs potenciāls mūsu ekonomikā un industriālajā attīstībā, bet arī svarīga ietekme uz pētniecības un inovāciju procesu mūsdienās. 2013. gada Eiropadomas secinājumi manību uz digitālo ekonomiku, inovācijām un pakalpojumiem, kā virzītājiem izaugsmē un nodarbinātībai. 2014. gada komisija pieņēma paziņojumu ceļā uz plaukstošu ekonomiku, kura balstīta uz datiem, kas līdztekus industriālajiem aspektiem ietver stingru fokusu uz pētniecību un inovācijām. Tomēr mēs uzskatām, ka digitālais potenciāls pašreiz netiek pietiekami izmantots. Tas daudz plašāk jātīst, lai nodrošinātu ātrākas un plašākas inovācijas caur atvērtu un uz datiem balstītu pētniecību. Tas nebūs iespējams bez investīcijām pasaules klases informācijas un komunikācijas tehnoloģiju infrastruktūrām. Šeit mēs saredzam virkni izaicinājumu. Es gribētu minēt nepieciešamību padarīt datus, ieskaitot pētniecības datus, viegli atrodamus, pieejamus un izmantojamus. Datu pārvaldība, atbilstošas prasmes, kā arī datu infrastruktūra ir nemazāk svarīgi jautājumi. Visbeidzot, digitālo inovāciju iekļaušana dažādu sektoru politikā ir svarīgs jautājums, un šeit mēs uzskatām, ka pētniecības perspektīvai jātiek ņemtai vērā, apspriežot tādus jautājumus kā, piemēram, datu aizsardzība un intelektuālā īpašuma tiesības. Latvijas prezidentūra uzskata, ka Eiropas strateģiskā virzība uz gudru, ilgspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kā arī privāto investīciju plašāku piesaisti dot pamudinājumu digitālo jautājumu risināšanai. Tādēļ mēs plānojam apspriest šo jautājumu Marta konkurētspējas padomē. Vēl pateikšu dažus vārdus par zinātni. Zinātne divi, zinātnes 2.0 diskusija atset pašreiz notiekušo transformāciju gan zinātnes organizācijā, gan pašā pētniecības modus operandi. Tāpat tas aktualizē arī jautājumu par atvērtu pieeju pētniecības datiem. Šo, jau, šo Jauno zinātnes un pētniecības dinamiku veido arvien pieaugušais digitālo tehnoloģiju pielietojums un zinātnes globalizācija. Latvijas prezidentūra apspriedīs šo svarīgo jautājumu loku, pievēršot īpašu uzmanību zinātnes izcilības saglabāšanai un tālākai uzlabošanai. Un noslēgumā eh, par kosmosa jomu. Kosmosa politikai ir svarīga loma Latvijas prezidentūras kontekstā. Mēs redzam vairākus kosmosa politikas attīstības virzienus Latvijas prezidentūras laikā. Mēs atbalstam visaptvarošas Eiropas Savienības kosmosa vīzijas nepieciešamību, kā to jau lēma padome decembrī. Šāda vīzija, kur atspoguļo publiskās politikas mērķus un lietotāju vajadzības, stiprina kosmosa pētniecību un apvienot atsevišķu dalību valstu centienus un Eiropas Savienības politikas instrumentus. Šajā sakarā nepieciešams uzlabot informācijas apmaiņu starp Eiropas Savienību, Eiropas kosmosa aģentūru un nacionālajām programmām, kā arī veicināt e, sinerģiju. Tāpat vēlos uzsvērt, e, ka Galileo un Kopernikus programmas radīs būtiskas tirgus iespējas Eiropas industrijai un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tādēļ prezidentūra seko šo programmu ieviešanai. Mēs arī uzskatām, ka ir jāturpina diskusija par augsts izšķirtspējas zemes novērošanas satelītu datiem. Un visbeidzot vēlos jūs informēt, ka Rīgā notiks European Space Expo, kur mums svarīgi īpaši akcentēt uh, reģionu un mazo vidēja uzņēmumu iesaisti kosmosa tehnoloģiju izmantošanā. Uh, godātais priekšstādātāji, deputāti, dāmas un kungi, es vēlreiz vēlos pateikties par jūsu atbalstu mūsu kopīgajā darbā. Pateicos par jūsu uzmanību un šobrīd aicinu jūsu komentārus un jautājumus. Paldies! Thank you very much, madam. Paldies, ministrs Kundze, paldies par jūsu izklāstu. Un turpmākais pusgads jūsu vadībā tīpaši pētniecības un kosmosa ziņā mums būs īpaši interesants. Un tagad pirmais runātājs tautas partijas grupas vārdā deputāta Nībler. Paldies, priekšādātāji! Sveicu jūs, redz, sveicu jūs mūsu komitejā, ministrs kundze. Paldies par jūsu uh, teikto, par jūsu prioritātēm. Es novērtēju tās ļoti pozitīvi. Uh, inovāciju politika Eiropā, uh, mazo un vidējo uzņēmumu veicināšana, tāpat uh, izpēte par to, kā mūsu izpētes uh, telpa varētu kļūt vēl tāda startautiski spēcīgāka un arī ekspo. Uh, um, notikšana Rīgā, tas viss uh, liek man tā ļoti pozitīvi vērtēt jūs teikto un arī apvārsnes 2020. Uh, tas daudz kas no tā atspoguļojās arī jūsu uzrunā. Man ir jautājums par par pētniecības politiku. Vai jūs varētu noskaidrot Latvijas prezidentūras laikā, cik lielā mērā mūsu universitātes un skolas vispār ir atvērtas startautiskam, startautiskai sadarbībai un kāda ir mūsu situācija vai bakalaura un maģistra kursi tiek piedāvāti angļu valodā, kā mums piesaistīt konkrēti zinātniekus no ārzemēm Eiropai. Varbūt jūs varētu vēl mazliet eh, dot kādus, kādas idejas par Galileo. Jūs sacījāt, ka šī programma tiks tālāk attīstīta, kā konkrēti bez šī ekspo, uh, kas, kā ir paredzēts tālāk attīstīt Galileo? Eiropas komisija organizēs konferenci, un man interesē, ko mēs Eiropā varam darīt, lai uzlabotu uh, mūsu reputāciju kosmosa jomā globāli. Jo ASV šeit ļoti, ļoti konkurē ar mums. Paldies! Zauriņo kungs, lūdzu. Obrigado, Sr. Presidente. Paldies, eh, priekšsēdētāja, ministras kundze vislabākie novēlējumi Latvijas prezidentūrai? Jūs mums izklāstījāt ļoti strukturēts programmu ar skaidrām idejām. Tas ir plāns ar skaidriem mērķiem, konkrētiem mērķiem, uz ko jūs vēlaties koncentrēties. Jūs atbalstāt lielāku atvērtību, eh, lielāku pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu, jūs runājat par to, ko sauc open science, atvērtā zinātne, atvērtās inovācijas politikas, kas ir koncentrētas uz piekļuvu informācijai, datiem, un eh, šis nav izsmeļošs saraksts eh, tam, kas ir jūsu prioritātes. Bet tajā pašā laikā mēs strādājam arī pie jautājumiem, kas saistīti ar informācijas piekļūst un apstrādes drošību. Šobrīd tiek piešķirta liela uzmanība tīkliem, kopīgiem projektiem. E, kāds ir jūsu viedoklis par šo tehnoloģisko vilni, kura sakarā es uzrunāju arī jūsu kolēģi, kurā uh, Eh, jomā mums vajadzētu veidot šeit pievienoto vērtību, tad, kad mēs runājam par datiem, zināšanu un informātiku. Ikvienai prezidentūrai tiesa ir eh, sava paša stratēģija, bet eh, nereti pieeja ir mazelastīga, un tāpēc mans jautājums sekojošs. Mūsu rīcībā ir instruments eh, stratēģija 2020. Tur tajā ir teikts, ka mums ir jākoncentrējas uz ekonomiku, kas ir balstīt uz pievienotās vērtības veidošanu, ņemot par pamatu datus, un tāpēc es gribētu zināt, kā arī kāpēc tā esat iecerējuši virzīt šo slaveno investīciju plānu, Junker plānu, lai to varētu īstenot. Paldies, nākošais runātājs Toša Nauskis. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pievienoties kolēģiem un sveikt jūs ITRE komitejā, kas ir vadošā komiteja, tie visam, kas aizstās ar zinātni, izpēšu kosmosa jautājumiem. Jūsu izklāstītā programma ir ļoti plaša un arī prasīga. Pilnīgi noteikti tā būs prasīga arī jūsu prezidentūrai. Laikā, kad situācija ir sarežģīta dažādās jomās, jautājums ir par to, vai varētu būt klusāks laiks Eiropā. Un runājot par jūsu pieminētajiem tematiem, gribu uzdot jautājumu. Galileo sakarā tik tiešām ekspo izstāde ir lieliska iespēja informēt sabiedrību par kosmosu izpēti Eiropā. Zinot to, ka Galileo eh, tiks eh, laists eksploatācijā pakāpeniski, un ka tas ir viens no visplašākajiem un dārgākajiem projektiem Eiropā. Bet ļoti daudz kas būs atkarīgs no potenciālas komerciālas izmantošanas tam e, funkcionalitātiem, ko nu, piedāvā Galileo. Un es gribētu zināt, kā jūs koncentrēsieties uz Galileo savas prezidentūras laikā, kā jūs celsiet cilvēku apziņu par Galileo projektu, ne tikai komerciālas lietošanas sakarā, e, GPS un citi papildietojumi, bet kā jūs veicināsit Galileo izmantošanu universitātēm, akadēmiskām aplikācijām, es to uzskatu par ārkārtīgi lielu izaicinājumu kādi ir jūsu plāni veicināt un ko koncentrēties uz Galileo savas prezidentūras laikā un vēlreiz novēl jums vislabākos pasākumus, ieviešot jūsu uh, plašo darba kārtību. Paldies! Turpina priekšsēdētājs. Nākošais runātājs deputāts Ferreira no GOE grupas. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties un apsveikt ministrs kundzi, paldies par uzstāšanos. Un jautājums, ko es vēlos uzdot, ir jautājums, kas virmo pēdējo dienu laikā zinātniskajā kopienā. Tas netiks attīts jūsu prezentācijā, bet gribētu zināt prezidentūras vai padomas viedokli ja šis jautājums ir jau apspriests eh, padomē. Eh, tas ir saistāms ar, ar samīzinājumiem 2,7 miljārdu eiro apmērā izpētes programmā. Tas skars vairākas Uh, izpētes programmas, vairāk šo programmu līnijas, piemēram, Marie Curie programmu, Eiropas uh, Inovāciju tehnoloģiju institūtā, tālāk Eiropas uh, izpētes padomā, kas ir ļoti nozīmīga aģentūra. 21 miljonus eiro samazinājums. Tālāk jūs arī savā runā runājāt par to, cik svarīgs ir uh, E, informācijas tehno, e, tehnoloģijas. Šeit ir samazinājums 507 miljonu eiro. Tāpat arī apāršas 20, 20 sa, e, cietīs no lieliem saminājumiem. Un tur ir vairāk simtu miljonu samazinājums katra gadu. Katrā ziņā šāds budžeta samazinājums, vai tas ir pamatots, vai ir vajadzīgi, še, un pamatots tas varētu būt ar to, ka ir nepieciešama līdzekļu Junkera plānam, un lai tos gūtu, tiek samazināti um, piešķīrumi esošajiem, esošajām programmām. un, lai gūtu šos līdzekļus, tiek samazināti fondi, kas ir būtiski zinātnē un kas būtu būtiski investīciju un attīstības eh, pamatprogrammai. Un tālāk es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par to, kā zinātniskajās padomēs netiek pārstāvētas administratīvās padomes, kas ir saistīti ar finanšu tirgiem, kas piešķir ekonomiskos līdzekļus, bet viņi nav pārstāvēti zinātnes, eh, zinātnes jomā Un tas vieš lielas bažas visu zinātnieku starpā. Mēs gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis Latvijas prezidentūrai pār šo jautājumu, un vai tas jau ir apspriests eh, padomē, un kāda ir debaša rezultāti. Paldies! Kolēģis Tamburāno no e FDD grupas uzdod jautājumu. Arī es uzklausīju ministrs uzstāšanos. un redzēsim tuvākā pusgada laikā, kā tiks virzīti šie interesantie priekšlikumi. Iespējams, ka Latvija veiksies labāk nekā Itālijas prezidentūra, jo tas nebija visai spošs semestris. Nākošais runātājs deputāts Kapela. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, ministras kundze. Ļoti iespaidīgi tas, ko jūs teicāt, īpaši trīs prioritātes, proti inovāciju savienības ciešāk sasaistīšana ar Eiropas pētniecības telpu. Jūs pieminējāt struktūrālās reformas, to nozīmi izaugsmai, tīpaši eh, pētniecības eh, nozīmi, ka tas ir izaugsmas dzinējspēks Eiropā, tas saskan arī ar stratēģiju 2020. Mēs eh, redzam, kā tas var notikt, izmantojot labas prakses piemērus IT sektors, piemēram, jūsu valstī rādītāji ir labāki nekā daudzās citās Eiropas Savienības valstīs vidējie rādītāji. Jūs esat atraduši interesantas nišas, ap, aplikācijas, mm, arī veselības aprūpas jomā jūs eh, prasmīgi izmantojat šīs eh, tehnoloģijas. Uh, Tad arī eh, Singapūras vienošanās jāpiemin, runājot par eh, paraugu praksēm nu, un nu, tās piemērošana. Jūs teicāt, eh, ka paraugu prakses jāiekļauj 2020 stratēģijā. Kā jūs to darīsiet? Varbūt jūs konkrēti vēlaties noteiktas, noteiktus piemērus izmantot no jūsu valsts apvārsnes 2020 20 ir bijis eh, pietiekami veiksmīgs šai ziņā, varbūt jums eh, ir jau kādi plāni. Tad jūs runājāt par investīcijām izaugsmai, pētniecībai un attīstībai. Eh, tika pieminēts, ka apvāršana 2020 līdzekļi tiek īsināti, bet padomē un komisijai ir jaunas investīciju programmas. Vai prezidentūras ietvaros jūs izteiksiet priekšlikumus attiecībā uz to, kā investīciju programmu var izmantot pētniecībai un e, attīstībai, un īpaši digitālai programmai. Lielas paldies! E, tagad zaļo vārda Malagarkungs. Sí, buenos días, gracias, presidenta. Paldies, ministra kundze, par uzstāšanos. Ļoti īsi, daudz jau izskanējis, es pievienojos um, uzslavām un labajiem novērtējumiem. Uh, kāds izskanēja jūsu runai un jūsu nodomiem. Un cerēsim, ka šie nodomi nepārveidojas tam tajā, ko angļi dēvē par wishful thinking, jo ceļš mums ir nosprausts skaidrs, Taču, ņemot vērā tās ziņas, ko mēs saņemam par reālo ekonomiku Eiropā, jūsu nodomi var saskarties ar lielām grūtībām, lai tās virzītu uz priekšu. Un tagad runājot pār jūsu nodomiem, Junkera plāns nāk ar skaidriem parādiem atsevišķās jomās, tas nāk ar samazinājumiem zinātniskajās programmās, ar samazinājumiem programmās apvāršas 2020. Un es gribētu, lai jūs rīkotos šeit kā kreditors šim plānam, kas mums sola daudz ko, kas ar kur daudz ko var panākt, bet kur būtu, ja tiek uzrunāti Eiropas zinātnieki, eh, ja tiek samazināts kohēzija, inovācija programmas, eh, ja tiek samazināts investīcijas šajā jomā, ir jāpanāk, lai šīs programmas arī saņemtu savu daļu līdzekļu. Tāpat ļoti pozitīvi ir tas, šķiet saprastu jūsu interesētību jēdzieniem e, reģioni un inovācijas. Es domāju, ka Eiropas vēsture ir reģionāla līdzsvaru trūkuma vēsture un nespēju risināt šo līdzsvaru trūkumu un domāju, ka Eiropas komisijai, Eiropas padomei, Eiropas Savienībai kopumā ir jākoncentrē savas politikas, lai analizētu un veidotu mehānismus un pasākumus, lai varētu mazināt šo līdzsvaru trūkumu. Es domāju, ka tas nav tikai kritēriju jaukā, jautājums un jautājums par to, lai viens reģions mācās no cita, bet par to, ka jāveido konkrētas politikas, kas Eh, piedāvā iespējas katram reģionam veidot savu pašu izaugsmes plānu, atveseļošanās plānu, um, lai palīdzētu izkļūt no tās situācijas, kur centrālas politikas tos ir nostādījušas. Paldies, eh, ministrs kundze, mēs beidzam uzklausīt pirmo kārtu, un tagad laiks jūsu eh, atbildēm un novērojumiem. Liels paldies tiešām ļoti vērtīgajiem eh, komentāriem. Eh, es domāju, ka šie, ka šie komentāri un jautājumi šodien mums, mums turpmāk arī, arī kopīgai sadarbībai un, un labākai jautājumu risināšanai kopā. Eh, sākšu ar Miss Anglikas eh, Nībler jautājumu, kas jau bija uzdots arī iepriekšējā kolēģa Andrija Matīs uzstāšanās laikā eh, par, par Eiropas eh, kosmosa politiku. Un kā jau es uzsvēru savā, savā prezentācijā, Latvijas prezidentūras laikā mēs patiešām raugāmies uz Eiropas kosmosa politiku kā ārkārtīgi svarīgu, uh, tautsēmniecības attīstībā, konkurētspējas attīstībā. Jūs minējāt Eiropas nepietiekamo konkurētspēju salīdzinot ar citiem pasaules reģioniem. Mēs pilnīgi noteikti pievienojamies šim uzstādījumam. Un, uh, Tāpēc arī mūsu programmā ir iezīmēti ļoti konkrēti soļi attiecībā uz kosmosa politiku, skaidrs vīzijas, izstrāda par to, kādā veidā Eiropas Savienība saskata kosmosa, kosmosa lomu, kosmosa attīstības lomu. Un mums ir ārkārtīgi svarīgi šajā periodā patiešām mobilizēt visus Eiropā pieejamos eh, resursus, zināšanas, lai iesaistītu arī, arī dažādus spēlētājus eh, šajā, šajā procesā. Eh, ja runā specifiski par Kopernikus produktu attīstīšanu, Eh, mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi eh, patiešām padarīt tos pieejamus eh, dažādiem spēlētājiem, gan publiskajā, gan privātajā sektorā, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumus. Eh, protams, ka mēs apzināmies, ka, ka viss, kas saistās ar, ar kosmosa politiku, ir ļoti svarīgi ņemt vērā arī, arī drošības apsvērums un ļoti svarīgi raudzīties uz kosmosa politikas attīstību eh, integrēti. Eh, MIS Anglika Nībler, jūs arī minējāt jautājumu, kas ir uz zinātnes un, un izglītības robežas, proti par eh, universitāšu, par augstskolu un, un zinātnisko institūtu sadarbību. Un patiešām raugoties arī, arī no izglītības eh, prioritāšu perspektīvas, ir ārkārtīgi svarīgi Latvijas prezidentūras kontekstā patiešām noturēt skaidru sasaisti starp zinātni un, un augstāko izglītību un, un tautsēmniecību. Mēs raugāmies patiešām uz šo kā uz ļoti spēcīgu un, un ļoti svarīgu attīstāmu uh, virzienu. Misters uh, eh, Zorinho eh, minēja Uh, faktorus par atvērtu zinātni, uh, pieejamību uh, datu bāzēm. Kā jau es minēju uzstāšanā un runājot par Science 2.0 attīstību, ir mainījies veids, ņemot vērā plašos datu apjomu, kas šobrīd ir, ir Eiropā pieejams, ir mainījies veids, kā zinātnē būtu jādarbojās. Un šajos milzīgajos datu, datu apjomos un, un pieejamībā datiem ir ārkārtīgi liels potenciāls šajā brīdī, ko Latvijas prezidentūra eh, vēlās, vēlās uzsvērt. Protams, ka attiecībā uz pieejamību datiem ir ļoti svarīgi domāt ne tikai par um, Eiropas Savienības konkurētspēju, um, bet tikpat svarīgi ir visu laiku paturēt prātā arī uh, drošības apsvērumus. Un uh, jūs arī minējāt, uzdevāt jautājumu par to, uh, vai horizonts 2020 ir patiešām vai horizontā 2020 patiešām tiek ņemt, ņemta vērā arī, arī šis, šis aspekts. Uh, gribētu teikt, ka Latvijas prezidentūra īpašu uzmanību pievērsīs arī horizonta 2020 darbības izvērtējumam, jau uzsāktējiem darbības uh, izvērtējumam, lai varētu izdarīt secinājumus, Eh, tālākai, tālākai ieviešanai un attiecīgi raudzītos, lai prioritātes, ko mēs esam nosaukuši, patiešām tiek integrētas ļoti, ļoti praktiski tālākā, tālākā darbībā. Eh, misters Tošenovskis, eh, paldies par jūsu komentāru, ka esam Latvijas prezidentūras kontekstā izstrādājuši ļoti prasīgu programmu Eh, tā tas, tā tas arī ir, bet mēs ļoti labi arī apzināmies patiešām, kā jūs minējāt, ļoti sarežģīto situāciju šobrīd, kas ir, kas ir pas, pasaulē. Un uh, attiecībā uz dažādām kosmosa programmām. Jūs minējāt Galileo, kā, kā mēs grasamies eh, raisi, eh, raisīt sabiedrības uzņi, uzmanību un eh, universitāšu uzmanību par dažādu kosmosa programmās pieejamajiem datiem. Šo es jau minēju attiecībā uz komentāriem par, par kosmosa politikas attīstību un, un redzam, ka patiešām vīzija, pie kuras mēs, vīzijā, pie kuras mēs strādājam, ir nepieciešams integrēt arī sabiedrības informētību, apzinātību par, par pieejamiem datiem un arī iespēju iesaistīties dažādās uh, kosmosa programmās. Un pilnīgi noteikti uzsveram nepieciešamību vēl vairāk uzlabot sadarbību starp Eiropas Savienību un Eiropas uh, kosmosa aģentūru. Uh, misters, mis, Mister Ferēra, Miss Kapteli un Misters Mergel, uh, jūs izteicāt savas, savas bažas par uh, Horizon 2020 20 uh, saistībā ar jauno investīciju plānu. Protams, ka situācija nav, nav vienkārša un, un nav viennozīmīga. No vienas puses esot šeit ITR komisijā un, un esot izglītības un zinātnes ministrija, nav, ministra nav nekādu šaubu, ka izglītībai un, un zinātnei, pētniecībai un inovācijām ir patiešām izšķiroša loma Eiropas konkurētspējām. Šis ir viens aspekts. No otras puses ir tikpat skaidrs, ka Eiropā ir nepieciešamas papildu investīcijas lai veicinātu Eiropas izaugsmi un, un radītu darba vietas. Un ir pavisam skaidrs, ka šie abi absolūti acīm redzamie un nepiecieš, nepieciešamie nosacījumi nav viegli savietojami vienkāršā veidā. Un mēs kā Latvijas prezidentūra ceram un darīsim visu iespējamo, kas ir ne tikai manos un, un uh, un šīs komisijas rokās, bet pie šī jautājuma strādā arī, arī mani kolēģi eh, citās jomās, lai nodrošinātu to, ka ietekme uz Horizon 2020 būs saprotam un būs ārkārtīgi izsvērta. Bet šis ir, ir darbs, kur pilnīgi noteikti ir, ir nepieciešams arī, arī jūsu atbalsts un iesaistīšanās. Uh, uh, Kaptel. Uh, paldies par labajiem vārdiem Latvijai attiecībā uz informācijas komunikācijas tehnoloģijām. Un patiešām Mēs kā Latvijas prezidentūra esam iecerējuši integrēt dažādos savos praktiskajos pasākumos labās prakses piemērus, labās prakses piemērus gan no, gan no Latvijas, gan no citām partnervalstīm, jo uzskatām, ka dalīšanās pieredzē, esošās pieredzes analizēšana un secinājuma ņemšana vērā ir, ir ārkārtīgi svarīga veiksmīgai Eiropas attīstībai. Un visbeidzot, misters Marregel, jūs minējāt vārdus wishful thinking. <laughs> nu, skaidrs, esot arī kult komitejā pirms divām dienām, kolēģis zālē minēja, ka viņu pārņem deja vu sajūta, ka tiek daudzus gadus runāts par to, kas ir jādara, bet kas progress ir, ir nepietiekams. No Latvijas prezidentūras skatu punkta vēlos minēt, ka esam rūpīgi raudzījušies, kā izraudzīties prioritātes un kā panākt, lai izvirzīto prioritāšu kontekstā mēs patiešām pēc Latvijas prezidentūras varētu ne tikai runāt par to, kas būtu jādara, bet būtu spējīgi arī, arī demonstrēt ļoti konkrētus sasniegumus un ceram, ka mums tas patiešām izdosies. Paldies! Uh, thank you very much, madam. Paldies, uh, ministrs kundze, par atbildēm un izklāstiem. Tagad vārds uh, kolēģim Van Nistelrojam. Priekšsēdētājiem. Vooruitgangsgelovende wijze waarop u op onderzoeken. Man ir īsts jautājums. Es eh, tik tiešām gribu ticēt eh, tam progresam, ko vēlaties panākt. Progress panākt arī jūsu valstī. Man gan jautājums par Junkera investīciju plānu. Es eh, nesaprotu, kas notiek ar šiem postiņiem pētniecības un at attīstības eh, posteņiem. Tagad mēs runājam tiešām par 2,8 miljārdiem, kas eh, tiek svītroti, bet mēs taču sestajā ietvaru programmā esam paredzējuši šo naudu risku sadalīšanai. Septītajā programmā tas tika pārņemts, un tagad jūs nākat ar nazi, tā teikt, un tas pēkšņi pazūd Kas notiks tagad ar zinātniekiem? Kāpēc uh, šie 2,8 uh, miljārdi arī turpmāk netiks izmantoti uh, zinātnes attīstībai? Mēs varētu teikt komisijai, nē, mēs nepiekrītam, mēs vēlamies arī turpmāk izmantot šos līdzekļus. Es nezinu, es sagatavotu grozījumu priekšlikumu. Uh, varbūt eh, īsināt kādu citu posteni, citu kategoriju, varbūt struktūra eh, fondos var smelties papildu līdzekļus, jo tur vēl eh, samērā daudz, ko var atrast. Paldies, Krēlas kundze tagad. Paldies, priekšstādātāji, ministras kundze. Man prieks, ka vēlaties stiprināt pētniecības jomu un attīstīt reģionālo sadarbību. Jūs tieši pieminējāt uh, Baltijas valstu telpu, kas eh, nu, jau kādu laiku veiksmīgi piedalās šai sadarbībā. Jūs, es to tikai atbalstu. Jūs runājāt arī par struktūru fondiem. Tur tik tiešām var vēl sameklēt līdzekļus eh, pētniecība un zinātne, jūs to sasaistījāt ar Eiropas pētniecības telpu, vai varētu precizēt jūsu plānu šajā sakarā, vai ir jau kādi konkrēti projekti? Mans kolēģis Van Nīstelrojs to tieši uzsvēra. Parlaments labprāt atbalstītu šādas iniciatīvas. Runājot eh, par um, kosmosa izpēti, man uh, Es pilnībā atbalstu tās attīstīšanu, bet eh, jautājums man ir šāds. Eiropas satelīti, kas mums ir, ir jāstiprina un intensīvāk ekonomiski jāizmanto. Vai jums ir konkrēti plāni par šo uh, ekonomisko satelītu izmantošanu vai kādas citas idejas, lai šie satelīti būtu noderīgi industrijas politikai? Paldies jums! Nākamais izteiksies kolēģis Ransdorfs. Paldies priekšsēdētājiem. Man ir ļoti vienkārši jautājums. Jūs varētu izskaidrot, kā garantēsiet konkurētspēju savstarpēji savietojāmībai Galileo un GLONASS un arī GPS un uh, citām līdzīgām sistēmām. Man jums jāsaka, Japāņi, Indieši un Ķīnieši uh, gatavo līdzīgas sistēmas. Tātad sastarpējā savietojamība būs kaut kas ļoti svarīgs Galileo nākotnē. Paldies, kolēģi! Virkunenes kundze būs nākamā. Paldies! Cēlas kundze, jums ir ļoti atbildīgs uzdevums. Mēs zinām, Eiropas nākotne eh, stipri atkarīga no know-how, no pētniecības, no zinātnes situācijas, no izglītības, un eh, mēs redzam, ko Eiropa dara šajā kontekstā, mēs redzam, kas notiek apvāršana 2020 eh, ietvaros mums ir vajadzīgas investīcijas. Pētniecība un zinātne ir kaut kas, kas mums ļoti svarīgs. ITRE komiteja uzskata, ka līdzekļi, kas domāti apvāršana ietvaros eh, produktu attīstībai, lai tie netiktu pārbīdīti. Uh, Eh, citās jomās, teiksim, tīklu infrastruktūra, kas arī ir svarīgi, bet eh, investīcija plāna ietvaros visu pirms jādomā par pētniecību un zinātni. Eh, Eiropā cieši konkurētspēja, mēs netiekam līdzi pārējai pasaulē, un um, tas notiek pētniecības un izglīt un zinātnes stāvokļa dēļ. Ja aplūkosim Šanhajas uh, sarakstus, uh, tad eh, mēs redzēsim, 16 eh, no 20 labākajām universitātēm atrodas ASV. Kādas būtu tās metodes, ar kurām var vislabāk uzlab attīstīt Eiropas pētniecības telpu, kādi ieroči, tā teikt, mums ir, lai uzlabotu kvalitāti šajā jomā, lai mēs tomēr kļūtu pietiekami konkrētspējīgi. Paldies! And, and remarks, answers and, and remarks. Paldies par papildus jautājumiem. Uh, Misters uh, Nistelroni un arī Virkunenas kundze vēlreiz pieskārās eh, jautājumam par horizontu un eh, ieguldījumiem investīciju plānā. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka šim jautājumam ir vairākas puses, kur būs nepieciešami kompromisi. Latvijas prezidentūra, tātad es sadarbībā ar saviem, saviem kolēģiem no citām nozarēm, darīsim visu iespējamo, lai horizonts, no horizonta 2020 novirzītā nauda tiktu izmantota pēc iespējas tajās nozarēs, kas joprojām ietekmē inovācijas, kas ietekmē pētniecību un, un attīstību. Šis ir jautājums kur ir nepieciešama cieša sadarbība starp nozarēm un kur ir nepieciešama arī jūsu aktivitāte un, un līdzdalība. Par uh, Rensdolf uh, uzdotajiem jautājumiem par, par Galileo uh, izmantošanu uh, <coughs> vēlos vērst uzmanību ka šis ir, ir mana kolēģa satiksmes ministra atbildības jautājums un, un aicinājums patiešām sazināties ar, ar viņa vadīto komiteju un es arī nodošu viņam jūs, jūsu jautājumu. Un visbeidzot par Virkunenas kundzes jautājums par to, kā rosināt universitāšu konkurētspēju, kas ir atkal cieši saistīts gan ar izglītību, zinātni, pētniecību. Latvijas prezidentūras kontekstā saskatām, ka šeit patiešām ir ārkārtīgi svarīgas struktūrālas reformas, struktūrālas reformas uh, katrā valstī, skaidri apzinoties, ka augstskolu konkurētspēja būs atkarīga no taiskaitā nacionālo sistēmu, spējas sadarboties savās valstīs un patiešām uh, dot pienesumu tautsēmniecībai, sasaistīt augstāko izglītību ar, ar zinātni. Un uh, man šodien ir, ir bijis liels, liels gods būt šeit, dzirdēt jūsu komentārus, kas būs noderīgi mums turpmāk Latvijas prezidentūras darba kontekstā tālāk īstenojot savu darbu programmu. Un es patiešām gribētu novēlēt gan, gan mums kā Latvijas prezidentūrai, gan arī jums jūs ārkārtīgi atbildīgajā darbā, lai tas, ko mēs darām, nav patiešām visual thinking, kā jūs minējat šodien, bet lai mums izdodās sasniegt ļoti konkrētus mērķus, kas nodrošina Eiropas Savienības izaugsmi, konkurētspēju un ļoti svarīgi tik ļoti nepieciešamas jaunas darba vietas. Paldies! Yeah, thank you very much, madam. Paldies, ministrs Kundze. Jūs ļoti nopietni uzklausījāt visu zālē sacīto. Un tagad jums ir turpmākie vairāk nekā pieci mēneši sadarbībā ar mums. Mēs rēķināmies ar ļoti labu um, attiecībām un to, ka mūsu cerības eh, tiks eh, īstenotas jūsu prezidentūras laikā, tajā, kas attiec uz būtiskiem mūsu komitejas jā, tematiem, kas ir izpēte, eh, inovācijas un kosmos. Paldies! Thank you, kolēģi! Paldies par diskusiju! un paldies par dalību tajā. Tagad mēs pāriem pie mūsu darba kārtības nākošā punkta, e, kas ir jāizskata līdz e, pusdienām. Tā ir Eiropas enerģijas stratēģija. Mēs organizējām savu itre uzklausīšanu e, uh, 5. novembrī pagājušajā gadā. Uh, pirmā viedokļa apmaiņa par šo tēmatu 3. decembrī pagājušajā gadā notika, un šodien es aicinu referentu nākt klajā ar viņa zi ziņojumu projektu. Ziņojumu projekts, cik man ir zināms, jau bija gatavs pirms Ziemassvētkiem. Un ēnu referenti un citi ieinteresētie deputāti arī varēs izklausīt savu viedokli par šo svarīgo jautājumu attiecībā uz referents priekšlikumiem. Mūsu referents ir Lietuvas kolēģis eh, Alģirts eh, Saudārgs. Dārgie kolēģi, vārds jums. Thank you, President. Paldies priekšsēdētājiem kā jau jūs sacījāt, šis ziņojums tika sagatavots un bija pieejams pagājušā gada beigās. Vispirms es gribētu vērst jūsu uzmanību uz dažām vispārīgām lietām. Kā jūs redzat? No ziņojumu struktūras un nodaļu virsrakstiem. Vispirms mums ir, mēs runājam pār Eiropas enerģijas savienību un tālāk mēs to sadalām iekšējā un ārējā dimensijā. Domāju, ka šīs dalījums ir svarīgs, jo iekšējā dimensija nozīmē tās jomas, kur Eiropas Savienībā mēs varam tikt galā paši starp dalību valstīm, un šie ir temati, kas ir jau vairāk kārtīgi un ilgus gadus diskutēti Eiropas eh, parlamentā, un tas ir mūsu politiku eh, turpinājums savukārt ārējā dimensijā. Ir saistām ar nesenajiem notikumiem, tā skaitā ar krīzi Ukrainā. Kā jau mēs uh, iepriekš runājām, šis ir kustīgs mērķis, un mēs esam aptvēruši šajā aspektā īsa termiņa uzdevumus un izaicinājumus un pārskatījuši arī tos stres testus, ko ir nodrošinājusi komisija un um, kāda ir tiem rezultāti. Un mēs koncentrējam skatienu arī uz nākotni un uz tiem instrumentiem, kas būs pieejami, lai ieviestu enerģijas drošību. Tādējādi iesākumā mūsu prāt enerģijas savienībai ir jābūt šim kontekstam un instrumentam nākotnē. Tāpēc, ka enerģijas drošība, papildus konkurētspējai un noturīgumam ir viens no galvenajiem nākotnes eh, enerģijas savienības balstiem. Un tas ir vēl viens kustīgs mērķis, jo šobrīd komisija strādā pie šī jautājuma un uh, pavasarī paralēli ar mūsu diskusijām mēs sagaidīsim komisijas sagatavoto tekstu. Tāpat par ārējo dimensiju runāju, jo enerģijas drošība ir ne tikai kopīga diplomātija ar kaimiņu valstīm, bet Eh, tai ir jābūt balstītai uz enerģijas eh, tematiem, kas ir mums labi zināmi un daudz kārtīgi apspriesti. Tās ir tās galvenās līnijas stratēģijai, ko mēs esam iecerējuši izskatīt šajā ziņojumā. Un ir ļoti nozīmīgi tas, lai mums būtu pilnīgi skaidra Eiropas politika. Un Tāpēc mēs esam nākuši klajā ar šo pašiniciatīvu ziņojumu, un ir būtiski, lai mēs nonāktu pievienot kopsaucēju Eiropas eh, enerģijas stratēģiju starp visām grupām. Esmu ļoti pateicīgs eh, ēdu referentiem par darbību. Mēs esam jau organizējuši vairākas sanāksmes un esam mēģinājuši iestrādāt maksimāli daudz. Um, ziņojuma projektā. Ir notikušas konsultācijas ar komisiju dažādos līmeņos, un tā būtu mūsu pieeja, lai maksimāli tuvinātos e, kopsaucējam, kas palīdzētu nodrošināt stabilitāti, e, drošību privātajiem investoriem, tāpat drošību nopietniem enerģijas projektiem. Un tagad ļoti īsi es izklāstīšu par saturu. Es jau sacīju, ka enerģijas drošība ir viens no enerģijas eh, eh, savienībās pilāriem enerģijas drošība, un arī tāpat norādīja to, cik uh, svarīgi ir dalība valstu plāni un cik nozīmīgi ir pievērst uzmanību vismazāk aizsargātajām dalība valstīm. Iekšējā dimensija ir visai labi zināms temats, un šie jautājumi ir diskutēti daudzkārt mūsu komitejā. Viens no kritiskajiem aspektiem enerģijas drošībā ir pieprasījums. Un ne tikai drošībā, bet arī noturīgumā, kas ir vēl viens būtīgs balsts. Enerģijas pieprasījuma tēmātu mēs ļoti labi zinām, diskusijas notiek un arī turpināsies, tāpēc, kā mums ir dažādas pieejamas kā, tam, kā skatīt šo tēmatu, taču e, kopīgais saucējs jau šeit ir atrasts. Protams, vēlos vēlreiz um, uzsvērt enerģijas drošības ne tikai avotu, bet arī mūsu tehnoloģiju, kam ir jātiek iekļautam ikvienā enerģijas um, cikla etapā. Tas ir ļoti nozīmīgi, Eiropas tehnoloģijām ir jābūt endogēnām, un Eiropa ir spēcīga šajā aspektā. Mēs esam nevienmēr spēcīgi. Uh, izēju materiālu ziņā, bet esam ļoti spēcīgi tehnoloģijās un pilnībā integrēts enerģijas tirgus ir galvenais avots Eiropas enerģijas savienībai. Šie temati mums ir labi zināmi. Un visbeidzot, ārējā dimensija. Šajā sakarā daži akcenti no manas puses, lai varbūt izteiktos precīzāk, cik svarīga ir diversifikācija, bet diversifikācija sakņojas ne tikai kā jau e, tas tiek e, diskutēts, e, ka tās ir jādažādo, bet mums ir jādažādo avoti piegādātāji, trešās valstis un trešo valstu uzņēmumam ir jārespektē visas Eiropas likumdošanas prasības. Domāju, ka šiem principiem ir jābūt stingri iestrādātiem mūsu ārējā dimensijā. Tāpat arī nesenie notikumi rāda to, ka gāzes piegāžu ziņā ir lielāka uzmanība jāpievērš infrastruktūrām ar Norvēģiju, Dienvidu un Vidusjūras eh, gāzei Un pēdējais temats. Runāt vienotā balsī, kā tas nerad izskan, mums ir jālūdz komisija, dalībvalstis analizēt un iekļaut saturu šajā, šajā teicienā jo tikai pieminēt teicienu runāt vienā balsī nav pietiekami. Mums ir jābūt skaidram mehānismam un mums jāvienojas par to. Un vēlreiz tagad priekšsēdētāji es gribu par ļoti labo sadarbību pateikties. Domāju, ka tas bija savstarpēji pateikties ēnu referentiem par viņu nozīmīgo devumu un es mēģināju izklāstīt viedokļus un turpināsim debatu strādājot pie grozījumiem. Tāpat arī gribu pateikties līdzstrādniekiem gan no grupām, gan no, eh, gan no komitejas. Paužu savu pateicību. Turpina priekšsēdētājs, paldies eh, referentu vārtām, referentiem eh, no sociāldemokrātiem, kolēģis Miroslavs Pohe. Trīs minūtes. Paldies priekšsēdētāji. Vispirms teikšu paldies kolēģim par ziņojumu un sadarbību, par to, cik mēs labi sadarbojāmies iepriekšējos mēnešos. Manuprāt, šis ziņojums ir ļoti sabalansēts, ļoti informatīvs, bet varētu būt mazliet ambiciozāks runājot par mērķiem, un man ir pieci ieteikumi. Pirmais - ilgtermiņa stratēģija vai ilgtermiņa mērķi. To, manuprāt, pietrūkst komisijas dokumentā, jo ilgtermiņa vīzija tas nav tāds nesvarīgs jautājums. Laba ietvara radīšana, cita starpā arī zemu oglekļa izmešu ekonomikas veidošanai līdz 2050. gadam, tas arī ir būtisks aspekts Eiropas konkurētspējas eh, nodrošināšanā un enerģijas drošības garantēšanā. Es ļoti priecājos, ka energoefektivitāte ir īpaši izcēlta ziņojumā, bet tomēr domāju, ka varētu šeit iekļaut vēl vairākus jautājumus. Ne tikai samazināt māju energotēriņus, bet arī um, ražošanas energotēriņus, jo to daļa ir liela. Ja runā par, varētu runāt par labākiem standartiem māju atjaunošanā un būvniecībā. Tāpat enerģijas drošība ir jāsaista ar energoefektivitāti, jo visefektīvākais enerģijas lietojuma veids ir, ja tā nav jālieto vispār. Atjaunīgie enerģijas veidi. Runa ir šeit arī par vietējo enerģijas veidu izmantošanu. Un Arī šeit būtu jābūt saskaņai ar mūsu klimata politiku, enerģijas efektivitātē. Tad mums jākoncentrējās uz tādiem energoveidiem, kas rada nelielu oglekļa izmešu daudzumu un uz vietējiem resursiem. Es ļoti priecājos arī, ka enerģijas trūkuma vai nabadzības aspekts šeit ir pievienots. Un piedāvāšu arī savus grozījumus. Un, manuprāt, padomi vajadzētu aicināt izdot rīcības plānu cīņai pret šo nabadzību restruktūrizācija un modernizācija dalībvalsts tīklos, protams, arī ir nepieciešama, veidojot arī viedos tīklus. Tie būtu mani ieteikumi. Thank you, President. Um, I welcome this draft report. I thank Mr. Saudagan. Ekar, pārstāvis. Fokskungs, paldies. Paldies arī referentam šķiet, ka racionāls un pragmatisks ir um, viņa ziņojums. Tur tiek atrisinātas um, problēmas, kas uh, var rasties praksē. Un um, jāatzīst, ka enerģijas um, miks parasti ir dalība valstu kompetencē. Un līdz ar to arī Francija vai Lielbritānija turpmāk izmantos atomenerģiju. Vācija un Austrija to nedarīs. Mm, tā ir viņa izvēle un te, mēs, te mums nav jāiejaucas. Uh, iekšē enerģijas tirgus pilnveidošana ir kaut kas, ko mēs visiem atzinīgi vērtējam. Mēs uzlabojam infrastruktūru, starp savienojumus, un tas nozīmēs labāko enerģijas drošību, konkurētspēju un cenu samazinājumu. Tas ir vislabākais um, veids, kā to panākt. Nezinu, vai līdz 20. gadam mums izdosies panākt uh, samazinājumu par 10% un uh, samazinājumu par 15% līdz 2030. gadam. Šķiet, ka priekšnosacījumi daudzām valstīm ir labi, bet tās neatpazīst ģeostrateģiskas priekšrocības - Malta, Kipra, Lielbritānija un um, Īrija. Uh, visur atrodas uh, salas. Un um, mm, līdz ar to ierīkot tur starpsavienojumus ir daudz dārgāk nekā, teiksim, Luksemburgā. Energoinfrastruktūras izveide mm, nav maz lieta. Mm, tas ir jāsaplāno, jāīsteno, tas prasa laiku. Labprāt noteiktu mērķi tādām valstīm, kas nav salas Bet eh, runājot par valstīm, kas ir, tur mums eh, jāvienojas par īpašu pieju. Esmu skeptisks eh, arī par aicinājumu steidzami pabeigt enerģētikas savienības mm, izveidi. Vēlos pievērst jūsu uzmanību 15. pantam tekstā. Komisija no savas puses neko nav darījusi, lai pieprasītu steidzamu uh, enerģētikas savienības um, iekšējā enerģijas tirgus uh, izveides. Uzskatu, ka Eiropas Savienība ir kaut kas uh, lielāks, tas ir jāatzīst un attiecīgi jārīkojas. Jābūt uh, piesardzīgiem, ejot uz priekšu attiecībās ar Krieviju šai jomā. Krievija nav uzticams partneris Vai jūs domājat, ka tiešām drošība uzlabosies, ja mums būs viens milzīgs līgums ar Krieviju, nekā seši netek lieli līgumi? Vai jums klāsies labāk, ja izskanēs solījumi no Krievijas puses? Prezidents Putins nekavēsies pārtraukt piegādes, ja viņam kaut kas nepatiks ka tiešām jābūt piesardzīgiem. Atgādināšu, ka iepriekšējā sasaukuma Dānijas prezidentūras ietvaros uh, mēs jau uh, centāmies pieņemt līdzīgu uh, atzinumu un um, nevis mums toreiz ir izdevies. Un šīs kļūdas ir jāņem vērā. Paldies! Uh, mums gan jāiekļaujas laikā. Tas ir ļoti svarīgi. Nākamnedēļ ITRE komiteja notiks ārkārtas sanāksme pirmdien, un um, komisijas viceprezidents Māroš Šefčovičs mums visiem paskaidros, ko nozīmē enerģētikas savienība un kā komisija to plāno nākamo divu gadu laikā. Bet nākamnedēļ, pirmdien, ārkārtas sanāksme. Nākamais runātājs ir Alde pārstāvis Pētersena kungs. Paldies, paldies referentam par lielisku sadarbību pie šī teksta, paldies kolēģiem par pretimnākšanu. Ziņojumā skaidri izceltas vājās puses, kas uh, Uh, rodas no tā, ka esam atkarīgi no dažādām enerģijas formām. Tā kā ļoti labi, ka vēlamies šo atkarību mazināt. Es vēlos, lai tiktu mazināti gāzes importi un tiktu efektīvāk um, izmantot citi alternatīvi resursi, apkuri, piemēram. Uh, tika te izskanēja, ka gāzes krīze īstenībā ir um, apkuras krīze. Līdz ar to, kas mums jādara, mums nepieciešami mm, ilgspējīgi ceļi, lai sevi sasildītu ziemā. Mm, tas uh, uzlabos ne tikai piegāžu drošību, bet atrisinās arī daudzas sociālas problēmas, kas saistītas ar um, uh, milzīgiem uh, rēķiniem par apkuri. Uh, radīs izaugsmu un darba vietas Eiropas Savienībā, piesaistīs inovācijas un um, mazinās neproduktīvus uh, izdevumus uh, um, apkurei. Es sagatavošu attiecīgus grozējumus, lai izceltu šo punktu. Tagad par pamatelementiem ziņojumā. Pie enerģetikas savienības es uzskatu, ka enerģetikas Savienība uh, sniedzas uh, tālāk uh, par gāzes piegāžu tīklojumu, bet te mums nepieciešama koordinētāka pārvaldība, lai izveidotu vienoto enerģētikas tirgu. Runājot par energoefektivitāti un pieprasījumu, būtu labi samazināt izēvielu cenas veicināt konkurētspēju, piesaistīt investīcijas. Bet es vēlētos, lai labāk tiktu īstenota šie brīža likumdošana. Es vēlos, lai tiktu sasniegt energoefektivitātes mērķi un uh, pārskatīta ceļa karte attiecīga. Runājot par um, enerģijas ražošanu, Mums ir domstarpības par enerģijas miksu un energo avotiem. Te dalība valstis pašas izvēlas, eh, piesaistot vietējos reģionālos spēlētājus, bet eh, visdrošākās enerģijas formas ir eh, ilgspējīgas un te milzīgs potenciāls ir un paliek atjaunīgiem energoresursiem. Es gadu diskusijas ar ēnu referentiem un cerams varēsim labi virzīties uz priekšu. Tagad goja kolēģis Silikjotis. Lielas paldies! Goja viedoklī mums ir jāuzlabo enerģijas drošība un jāuzlabo mūsu piekļuve uh, enerģijai. Nedrīkstam pieļaut šeit diskrimināciju. Tā ļoti pozitīvi, ka šeit parādās atsauce uz enerģijas nabadzību, bet nav konkrētu priekšlikumu, lai atrisinātu šo situāciju, lai apkarotu enerģijas nabadzību. Mums jāaptur neoliberālās politikas, Mums jāatbalsta sociālā izaugsme, mums nepieciešams vairāk valsts kontroles un uh, valsts infrastruktūras. Te nav paredzēta pasākuma, lai apturētu to valstu izolētību, kas ir, um, kas nav pieslēgti pastāvošiem enerģijas enerģētikas tīkliem. Te nav runa tikai par Kipru un vairākas tādas valstis. Vēl viena lieta, kas te netiek pieminēta, ir atsauce uz iespējām izmantot eh, rezerves, nacionālo gāzu rezerves Austrum Eiropā. Īpaši Kipras um, ekskluzīvajā ekonomikas zonā. Ziņojumā mums jāatsaucas uz rīcības plānu, lai vidusjūra kļūtu par um, koridoru no austrumu daļas uh, vidusjūrā uz um, um, Eiropu. gāzes mm, piegādēm. Eiropas Savienībai jābūt ļoti aktīvai un eh, jānāk klājā ar iniciatīvām labākai sadarbībai vidusjūras austrumu daļā. Ne tikai Kipra, te runa ir arī par Izrēlu, Ēģipti, Libānu. Eiropas Savienība jādod savus ieguldījums, lai uzturētu mieru un uh, ekonomisko sadarbību, kas palīdzēs cilvēkiem šajā reģionā. Atomenerģija ir ļoti bīstama. Arī, ja to miermīlīgi izmanto, bīstama cilvēkiem un videi. Līdz ar to mēs nepiekrītam ziņojumam šeit. Un noslēgumā mēs iesniegsim grozījumus. Attiecīgajā virzienā es sagaidu ļoti interesantas diskusijas. Cerams, ka varēsim ziņojumu vēl uzlabot. Nākamais runātājs ir zaļo pārstāvis Jāvora kungs. Paldies priekšsādātāji. Paldies arī referentam par ļoti vērtīgo atzinuma projektu. Šķiet, ka komisijas eh, ziņojumā daudz kas netiek pateikts un to atzinumā attiecīgi atzīmē bet arī atzinumā iztrūkst dažādi elementi, un tas ir jānostiprina turpmākās sadarbības ietvaros. Pirmais punkts ir par energoefektivitāti. Ļoti labi, mums uz to arī jākoncentrējas. Nevajadzētu papildu infrastruktūru, papildu degvielas veidiem. Jāstiprina energoefektivitāte. Te ir vairāki priekšlikumi, bet tiem jākļūst konkrētiem. Teiksim, būvniecības sektora finansējums, atjaunīga apkura un dzēsēšana. To neizmanto līdz šim, novērtē pārāk zemu, bet šādi varam ietaupīt ļoti daudz. Tad būtu labi pilnībā īstenot uh, energoefektivitātes uh, regulu. Dalība valstis uh, to bieži nedara, nesasniedz, neizpilda regulas mērķus, un tur rodas problēmas. Par atjaunīgajiem energoresursiem te nekas daudz neizskan. Tas ir liels trūkums. Būtu labi, ja būtu atsevišķa sadaļa par atjaunīgo enerģiju, kā to izmantot, kādā veidā, kā to finansēt. Tam nepieciešamas investīcijas eh, ne tikai gāzes vados eh, un starpsavienojumos, bet arī inteliģentajos tīklos un e, enerģijas pieprasījuma menedžmentā. Ja mēs neinvestēsim Attiecīgi mums nebūs stabilas Eiropas enerģētikas sistēmas ar lielu atjaunīgās enerģijas īpatsvaru. Runājot par enerģijas sāražošanu, jā, mēs varam šādi atrisināt mūsu eh, enerģētikas problēmas, bet um, Tam jānotiek saskaņā ar klimatu un vides uh, regulam, nepārkāpjot uh, ES noteiktos mērķus uh, šajās jomās. Svarīgi tehniski sasastīt tīklus, kas mums ir, harmonizēt juridisko sadarbību un regulēšanu, sistēmu regulēšanu. Tikai ar infrastruktūru mums nepietiks. Mums būs arī grozējumi, bet tā kā laikam vairs nav, te arī apstāšos. Labi, kolēģis Tārio Tamburano, FDD grupa. Eh, salve, prezidente, vogliamo ringraziare. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Referentam viņa metode bija ļoti laba un pareiza, jo viņš uzklausīja visas politiskās grupas un uh, ņēma vērā mūsu intereses un bažas. Gribu vērst jūs uzmanību uz to, kas, manuprāt, šeit pietrūkst. Lai izstrādātu energodrošības stratēģiju, pilsoniskā sabiedrība, protams, jāiesaista. Mēs nevaram radīt enerģijas drošību, ja nav enerģijas demokrātijas. Un lēmumi jāspēj pieņemt pilnīgi neatkarīgi. Un Saudarga kungs tiešām mēģināja to visu arī iekļaut ziņojumā. Bet, protams, viņš ir citējis arī daudz uh, tiesību aktu, kas dalībvalstīs vēl nebūtu netiek uh, īstenoti. Un gan pilsoņiem, gan lietotājiem ir jāsaprot, ka ir vajad, būs vajadzīgas jaunas sadarbības formas enerģijas piegādē, ir jādalās ar labo praksi, jātīsta energoautonomija enerģijas ražošanā un enerģijas nabadzība ir, pret to ir jācīnās nosakot zemākas cenas tiem, kas nevar samaksāt vai kam ir grūtības samaksāt par enerģiju. Ir jācenšas samazināt iekšējais gāzes patēriņš. Tā gāze ir ļoti būtisks enerģijas veids, tas palīdz mums pārciest pārejas periodu, bet tas nevar būt vienīgais, um, vienīgais enerģijas veids. Mums ir jā, nepieciešams dažādot enerģijas veidus un oglekļa dioksīda izmeši, protams, jāsamazina un ja atomenerģija, ja to izmanto nedrošā veidā, apdraud visu Eiropu. Mēs vēlamies, lai atjaunīgie enerģija, atjaunīgi enerģijas veidi būtu mūsu projektu centrā. Es nezinu, vai tirzniecības karš pret Krieviju ir liederīgs. Daudzi Eiropas iedzīvotāji neko neiegūst no tā. Un tie, kas agrāk atradās Eiropas, agrāk atradās Padomju Savienībā, tie vērtē situāciju pavisam atšķirīgi nekā tie, kas tur nekad nav bijuši. Un manuprāt. Paldies. Tagad došu vārdu citiem pārējiem komitejas deputāti. Hokmarka kungs, lūdzu. Paldies. Divas, divu veida pārdomas par atkarību. Ir jānošķir vispārēja atkarība no enerģijas atkarības. Tad šeit ir jāizšķir situācija, kurā var rasties nedrošība un cita lieta ir enerģ enerģētiska atkarība no partnera, kas tiešām ir nedrošs. Te jānošķir mazliet šīs divas lietas, arī runājot par Krieviju, lai tāda, mēs neīstenot tādu patvaļīgu politiku, esot atkarīgi no Krievijas. Nākamais - iekšējais tirgus. Tas ir daudzu mūsu darbību pamatā, un lai iekšējais tirgus eh, funkcionētu, mums ir jātiek vaļā no energocenu regulātoriem. Tas ir priekšnoteikums, lai varētu labāk piesaistīt investīcijas starp savienojumiem un īstenot dažādas stratēģiskas ieceres, jo Elektrības ražošanā tiek izmantot ļoti dažādi veidi Eiropā, kā uh, runājot par kodolenerģiju, vajadzētu pateikt, ka ir valstis, kurās pieaug šīs enerģijas uh, apjoms, bet citās atkal otrādi. Tajās, kur pieaug, tur pieaug arī energodrošība. drošība Mums nevajadzētu būt atkarībā no kāda, kas nav drošs, un paldies referentam. Ļoti labs darbs ir izdarīts. Paldies, Ģurka kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu pirmkārt teikt paldies referentam. Ļoti labs ziņojums, labi strukturēts, runājot tieši par ārējo un iekšējo dimensiju. Jautājums par neatkarību. Kā samazināt mūsu neatkarību? Ņemot vērā krīzi Ukrainā, par to vēl mēs runāsim daudz un bieži ārkārtīga neatkarība nenāk par labu drošībai, bet dažādību var nodrošināt tikai tad, ja starpsavienojumi ir pietiekami daudz, jo projām dažās valstīs noteikumi netiek ievēroti. Un tāpēc gāze nevar tikt transportēta joprojām divos virzienos. Vajadzētu izcelt arī ārējās darbības dienesta rīcību. Tuvākajā laikā tiks, pieņē, tiks izdoti priekšlikumi par situācijas uzlabošanu. Un vēl viens energoefektivitāte, māju izolācija. Centrāla un Austruma Eiropā šeit vēl ir ļoti daudz darāmā, potenciāls nav izmantots, primārā enerģija, viena trešdaļa no primārās enerģijas izmantojuma tā tiek iztērēta māju apsildīšanai. Šeit daudz, vēl tiešām ļoti daudz varētu ietaupīt. Es priecājos par šo dokumenta projektu un ceru, ka mūsu grozījuma priekšlikumi arī tiks ņemti vērā. Paldies! Muchas gracias. Paldies priekšsēdētāji. Nākošais runātājs Blanko Lopes. Es vēlos pateikties referentam par darbu, kas ir paveikts šajā kritiskajā jomā un kas skata vienu no lielākajiem izaicinājumiem Eiropas Savienībai, ņemot vērā eh, turklāt Ukrainas konfliktu. Domāju, ka Eiropas Savienībai jārīkojas ambiciozāk energodrošības ziņā, tāpēc es eh, nākšu klājā ar dažiem grozījumiem. Domāju, ka mums ir jābūt kareivīgākiem un arī Eh, zemā oglekļa e ekonomika ir būtiski, lai mazinātu mūsu atkarību no fosilējām enerģijām. Tāpat arī eh, uzskatu, ka ziņojumam ir jābūt ambiciozākam attiecībā uz izmešu samazināšanas tematu un nodro, kvalitatīvu darba vietu nodrošināšanu. Mums ir ambiciozāk jārīkojas enerģijas eh, trūkuma ziņā, eh, ņemot vērā parlamenta nosprausto mērķi par 40% samazināt eh, CO2 izmešus 27. gadā. Tāpat arī mums ir jādomā par uh, Um, izolēto vietu iekļaušanu kopējā tīklā. Tāda šobrīd ir Iberijas pussala un uh, Baltijas valstis. Tālāk jāatzīst, ka vairāk nekā 54 miljoni eiropiešu cieši no enerģijas nabadzības. Tas ir nepieļaujami un es uzskatu, ka mūsu komiteja ir jāpieprasa visaptverošs darbības plāns, kurš liktu uzlikt par pienākumu valstīm veikt pasākumus energonabadzības samazināšanai Eiropā. Paldies! Eh, Kolīk Balčit. Nākošais runātājs kolēģis Balčītis. Paldies, priekšsēdētāji! Pievienojos kolēģiem, kuri novērstēja augsti saudārgas kunga ziņojumu. Tas ir labi uzrakstīts ziņojums, taču mēs nedrīkstam aizmirst pagātni. Eiropas Savienība ir piešķīrusi 2009. gadā papildu uzmanību enerģijas drošībai, tad, kad bija piegāžu pārtraukumi. Taču Pēc tam šie priešlikumi e, reālos faktos nepārvērtās un darbos. Tāpat pagājušajā gadā mums jau bija jābūt gatavam funkcionējošam iekšējam tirgum, un mums ir šogad jātiek galā ar eh, enerģijas izolācijas saliņām. Es nezinu, vai tas mums izdosies. Un tagad Atlasot Eiropas intereses projektus, arī tas netika ņemts vērā, ņemot vērā, izveid, netika veikts ņemot vērā dalību valstu specifiku. Tika e, paredzēts tikai viens sašķidrinātās e, gāzes termināls e, uz visām Baltijas valstīm, kurš varētu sākt darboties pēc gadiem 15. Tas nav savietojami ar Eiropas Savienības enerģijas mērķiem. Tāpēc dalībvalstis ir mēģinājušas attīstīt šo jomu pašas uh, uz savu galvu un bez patiesas koordinācijas, kas nestiprina enerģijas drošību Eiropas līmenī. attiecībā uz enerģijas drošību ir būtiski aizsargāt um, jūtīgos objektus, piemēram, uh, kodola elektrostacijas. Tie ir ļoti nozīmīgi mērķi uzbrukuma gadījumā, un es domāju, ka šajā sakarā jānāk klajā ar konkrētiem priekšlikumiem. Domāju, ka investīcijas kodola enerģijā Eh, ka tām ir jākļūst par vienu no nākotnes eh, prioritātēm, un Eiropas komisija ir jābūt ar būtu nozīmīgu lomu šajā ziņā. Paldies! Eh, nākošais runātājs, deput... kolēģis Gireks. Paldies, priekšsēdētāji! Es piekrītu referentam, kā Energo savienība ir jābalsta uz trim citētajiem pilāriem - enerģijas drošība, konkurētspēja, noturīgums. Referents Saudārgas pilnīgi pareizi ir savits prioritātes. Drošība pirmkārt, jo enerģija ir ne tikai ekonomiskas un videi svarīga, bet arī uh, stratēģiski svarīga, un tāpēc otrajā paragrāfā es neredzu nevienu atsauci uz vietējo resursu izmantošanu, taiskaitā ogles vai citas enerģijas avots, jo pat, jā, miera un drošos laikos mums ir piegādas un pēkšņi šādas piegādas tiek pārtrauktas, tad mums mums piegāžu nebūs. Tāpat arī jānorāda, ka vācieši ir izlēmuši atteikties no atomenerģijas. Enerģija nozīmē gan tī, tī, e, piegāžu tīklus, kā arī diferencētus piegāžu avotus. Efektivitāte ir ļoti nozīmīga, bet arī jābūt efektivitātei konversijas ķēdē. Un šeit man trūks svarīga e, slēdziena, jo es gribētu aicināt atsaukties uz enerģijas efektivitātes direktīvu, tā, direktīvu un uh, koriģēt tās problēmas, kas skār energoefektivitāti. Paldies! Thank you, Mr. Paldies, nākošais runātājs, paldies priekšsēdētājs. Sākotnēji gribu pateikties referentam par lielisko darbu ar gandarījumu redzu, ka ziņojuma projekts skata gan energo efektivitātes, gan pieprasījumu eh, problēmas. Ļoti labi, ka ir šāds sadalījums. Tāpat arī referents norādas, ka centrāla apkure ir nozīmīgs rīks enerģijas patēriņa samazināšanai tas ir piemēroti pilsētvidē, bet vai tas būtu piemēr, varbūt to var mēģināt piemērot lauku vidē. Siltumu sūkņus izmantojot Eiropas Savienībai, mēs varētu palīdzēt nodrošināt energo drošību, nomainot uh, eh, Krievu gāzi ar siltumsūkņiem, mēs padarītu energo drošāku Eiropu, kas ir eh, svarīgi mūsu pašu drošībai. Kopumā ir vajadzīgi 54 tūkstoši siltumsūkņu, lai nomainītu šo importēto Krievijas gāzi. Iespējams, ka mēs varētu šādu pasākumu paredzēt. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par sacīto! Uh, nākotnes trešais runātājs Kofalds. <clears throat> Paldies. Paldies arī referentam par labo ziņojumu. Runa ir par enerģijas neatkarības nodrošināšanu, er-, energo neatkarības nodrošināšanu. Es gribu komentēt to sekojoši. Mums ir jāpievērš lielāka izma, uzmanība energoefektivitātei kā būtiskai risinājuma daļai. Tas, kas notiek pilsētās, tur tiek patērēts daudz enerģijas. Tā pašā laikā tā saucamās viedo pilsētu idejas varētu būt uh, ļoti tāds interesants, interesanta lieta, ko attīstīt. Uh, Tad uh, siltumsūkņi centrālā apkūre par to runāja vairāk deputāti. Par drošību padomāsim par cilvēkiem, nerunāsim tikai par uh, struktūrām. Cilvēki ir jāiesaist, jāparāda, kāds labums būs par starpsavienojumiem. Uh, pārobežu starpsavienojumi ļoti būtiski, bet arī valstīs iekšienē ir daudz problēmu savienojumos, kas neļauj realizēt īstenu iekšējo enerģijas tirgu. Ir tādi kā sastrēgumi šajā savienojuma nodrošināšanā. Tas arī jārisina. Un runājot par ģeopolitisko koncept, kontekstu, atjaunīgie enerģijas veidi ģeopolitiskā ziņā ir droši. Un par to vajadzētu runāt, bet par to nav pietiekami, tas nav pietiekami uzsvērts, kāds labums, cik daudz ieguvumu no tiem var būt. Un Mačs, Mr. Canonato. Canonato kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es gribu teikt paldies referentam, neatkārtošu to, ko jau teica citi. Dokuments ir ļoti labi izstrādāts par tehniskām lietām. vajadzētu iekļaut vēl īpašu jautājumu par Eiropas gāzes tīklu, par starpsavienojumiem, par tehniskajiem priekšnosacījumiem šādam gāzes tīklam. To varētu kā atsevišķu punktu vēl pievienot. Uh, Otrkārt, gribētu izteikti vispārīgi par politisku stratēģiju. 40. punktā ir teikts, ka Krievija nav partneris, uz kuru var paļauties, bet visā par to ir runu, runa visā dokumentā. Būtībā ar šo dokumentu mēs reaģējam uz Ukrainas krīzi un Krievijas rīcību. Nezinu, mēs nevaram būt droši par, par metāna piegādēm, bet manuprāt šis konstatējums atrodas nepareizā vietā un nav arī pietiekami labi formulēts. Varbūt varētu to iekļaut preambulā un minēt arī iemeslus, kāpēc mēs vēlamies e, enerģijas savienību ar energo drošību, un komisijai vajadzētu nākt klajā ar iniciatīvām, kas garantē drošību, lai Krievija nākotnē var būt partners, kļūstot par uzticamu partneri. Varbūt nevajadzētu uzsvērt, ka Krievija nav uzticams partners, bet mazliet atstāt formulējumu, kas būtu atvērts un neprognozēt to, kas varētu būt. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas enerģijas stratēģija, kur gan šaubītos par to, ka tā ir svarīga. Mūsu pašapgāde ar enerģiju, ņemot vērā Ukrainas krīzi, ir aktuāls jautājums. Un šajā ziņojumā mēs ar šo ziņojumu dodam signālu par to, ka ir alternatīva, ir arī risinājumi un austrumu vidusjūras reģionā Grieķija, Kipra, Izrēla ir valstis, kas varētu kopīgi rīkoties. Tas varētu būt strateģisks projekts enerģijas apgādei un arī varbūt iespējams risinājums tuvo austrumu problēmai. Eiropas problēma ir tā, ka nav tiešas pieejas pašiem saviem enerģijas avotiem, un šādu pieeju varētu radīt, norādot, ka šajā reģionā, ko es minēju, ir nepieciešams veikt lielas investīcijas atjaunīgie enerģijas veidi tagad ir kļuvuši daudz lētāki nekā bija agrāk, un tie var konkurēt daudzos gadījumos pat ar gāzi. Dienvidos arvien vēl vairāk var izmantot saules enerģiju, bet ziemeļos var izmantot citus atjaunīgos enerģijas veidus, piemēram, vēja enerģiju. Un vēl gribētu, lai ziņojumā tiktu iekļaut minēta arī um, atsauce uz Junkera plānu. Proti, balstoties uz šo plānu, ir iespējams veicināt investīcijas uh, vidusjūras austrumu reģionā, var samazināt enerģijas atkarību, uh, veicināt investīcijas, samazināt enerģijas nabadzību vai trūkumu. Mums ir jāatrod jauna ievirze, jāorientējas citādi. Dziękuję bardzo. Nākamais runātājs Jakieviča kungs. Es arī gribu uzslavēt ziņojuma autoru Saudarga kungu. Salīdzinot ar oficiālo tekstu Eiropas stratēģija enerģijas drošībai, jāsaka, ka ziņojums ir daudz, daudz labāks. Tā ievirze arī ir labāka, tajā nav vairs trūkumi, kas bija sākotnējam stratēģijas dokumentam, tas parāda iespējas ko izmantot nākotnē. Eiropas energodrošības stratēģija bija tātad tas, ar ko mēs sākām, un referents ir īpaši runājis par grūti risināmiem uzdevumiem, par drošību, ko varētu panākt, dažādojot enerģijas veidus, un 53%. Piecdesmit trīs procenti nāk no viena mūsu partnera, par ko mēs ļoti labi zinām, kā to sauc. Tas sevišķi attiecas uz mūsu atkarību no gāzes piegādēm ir pieminēts arī 2009. gada konflikts, un arī pašreizējā krīze, un secinājums ir tikai viens - Krievija nav uzticams, bet gan bīstams partners Eiropas Savienībai. Mums ir jāgādā par to, lai katra dalībvalsts, lai mēs tomēr domātu, lai mēs būtu pēc iespējas vienisprātis. Manuprāt, pēc polijas eh, domām iespējams rezultāts būtu atbalstīt, piemēram, um, tā saucamo slānekļa gāzi un uh, arī vides politikā nav, nav tik nav ņemtas vērā polijas intereses, kas var novest pie tā, ka tuvākā laikā mēs zaudīsim, zaudēsim 600 tūkstošu darba vietu, bet kompensācija par to būs ļoti neliela. Un, bet šis ziņojums tomēr pilnībā neatspoguļo smago situāciju Polijā. Paldies. Mr. Tang. Tang kungs. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies referentam arī par līdzsvaroto ziņojumu, kas ir labs pamats turpmākām diskusijām. Man gan ir vismaz divi punkti, kur man joprojām ir bažas, un es baidos šīs problēmas netiks atrisinātas šo rīt, bet eh, mums jāizdara spiediens uz komisiju, lai to izdarītu. Vispirms eh, energodrošība. drošība Pie, tā pieprasa Eiropas stratēģiju un skaidrs izvēles. Jāapsarbē eh, šoki, eh, ko izciešam eh, enerģijas tirgu. Mums ir nepieciešamas investīcijas starp savienojumos blakus daudzveidošanai, un es neredzu dokumentā, komisijas dokumentā. Mm, uh, šos elementus, kas tomēr ir izšķiroši. Mums ir nepieciešamas skaidras atbildes un skaidra stratēģija energodrošībai. Tad tur es izdarītu spiedienu uz komisiju. Un otrkārt, mums joprojām ir um, enerģijas subsīdijas atsevišķās valstīs, kas dažreiz nesaskan ar ilgspējīgās ekonomikas mērķiem, kas nesaskan arī ar energodrošības mērķiem, būtu labi par to parunāt. Norādot uz to, ka dažas no šīm subsīdijām vienkārši neatbilst tiem kopīgiem mērķiem, kas mums ir. Tad subsīdiju eh, jautājums ir Eh, jāizdiskutē runājot par energodrošību. Paldies! Paldies! 19. Eh, runātājs, eh, runātājs sarakstam. Es to saku, jo šī ir pirmā sieviete šajā sarakstā. Vai tas nav interesanti mūsu kolēģiem šāda veida statistika, bet Valiens kundze lūdzu jauns laikmets. Uh, Mm, šajā uh, tematā. Jā, kā sievietes par bailu, bija runāt par starpsavienojumiem, tad droši vien tas ir svarīgs un nozīmīgs solis. Uh, Vispirms apsveikšu Saudargas kungu ar um, viņa ziņojumu. Lieliski viņam izdevies. Um, ļoti labi, ka viņš ziņojumā pievēršas uh, PCI īstenošanai un uh, daudzveidošanai, kas palīdzēs mazināt cenas un uzlabot uh, piegāžu drošības. Vēlos um, izmantot strateģisko investīciju fonda līdzekļus uh, privātu investīciju piesaistīšanai PCR attīstībai. Šiem jūs varat piesaistīt arī ES instrumentus. Um, PCI izmantošana palīdzēs mums šeit panākt pievienoto vērtību. Tad arī LNG kapacitātes vidusjūras valstīm un Dienvidu Austrum Eiropai. Tad arī starpsavienojošas valstis bez jūras robežām Eiropā. Šīm valstīm šīs kapacitātes ir svarīgas. Uh, arī būtu jādažādo piegādes avoti. Mums vajadzētu mazināt gāzes importus, atteikties no mm, lieliem piegādes līgumiem, veicināt konkurētspēju. Šādi jau tiek panākti panākumi, runājot par gāzes un naftas cenām. Konkurētspēja var tikai uzlabot situāciju. Tādēļ mums jāuzlabo šīs kapacitātes dienvidu valstīm un uh, dienvidu austrumu valstīm. Paldies! Uh, paldies! Uh, tagad kumpa natri kundze. Jā, cenot, ka tik ilgi gaidēju, lai Eh, iesaistītos diskusijām. Bet eh, domāju, ka brīdis jau sen ir pienācis. Ir jau laiks tik tiešām atrisināt sasāpējušās problēmas, uzlabot eh, energodrošību, mazināt uh, tradicionālo degvielu ietekmi, palielināt biodegvielu īpatsvaru, īpaši vietējā līmenī. Biodegvielas aizstāja importēto naftu. Runājot par energo drošību, tas ir kaut kas konkrēts. Mums ir eksistējošas tehnoloģijas, mums tās jāizmanto. Eiropai tas jādara arī globāli. Mums arī mm, jāpievēršas energoproduktu eh, mūža, tas ir aprites ciklam, eh, izmantojot tehnoloģijas, kas mums ir, mm, ja mēs izma, uzlabosim mūsu energosistēmas, eh, tas palīdzēs arī labāk, veiksmīgāk konkurēt ar um, citām valstīm. Mēs uzkrāsim zināšanas par to, kā uzturēt mūsu augstos standartus, kas nevienmēr tā notiek pasaulē. Par tīklu infrastruktūru, jā, lai izmantot vairāk atjaunīgo energoresursu, mums nepieciešama elastība tirgos. Šeit eh, inteliģentiem tīkliem ir eh, liela nozīme eh, starp savienojamība Eiropā. Tad jāskatās, kā varam palielināt atjaunīgās enerģijas īpatsvaru mūsu enerģijas miksā. Un pēdējais jautājums LNG. Atsaukšos uz manu dzimteni. Mums ir viens gāzes vats Somijā no Krievijas. Problēma ar to nav bijis, bet eh, problēmas ir Somijā Eh, Somijas reģionos, jo Krievijas gāzi izmanto tikai dienvidos, un mm, Somija ir liela valsts. Tā kā būtu labi eh, diversificēt nedaudz arī šīs gāzes piegādes. Paldies, Zoriņo kungs! Paldies! Priekšsēdētāji gribu uzteikt kolēģi savu dārgašu sagatavoto ziņojumu. Tāpat arī gribētu norādīt, ka varbūt vajadzētu atsaukties uz investīcijām energodrošībai, kam ir jābūt prioritāriem Junker investīciju plānā, bet gribētu tīpaši piedāvāt nelielu grozījumu. Kā mēs zinām, savienojumu jautājums ir būtisks drošībai. Mēs zinām, ka Eh, padomus lēmumi ir četri pīlāri, bet starp savienam pīlārs nav obligāts, tas ir eh, indikatīva rakstura. Un eh, domāju, ka 32. punktā mēs varētu pievienot, ka aicinām kom, kom, padomi konkretizēt šos mērķus, jo uh, Ja mērķi nav obligāti un ja nav mehānismi gatavi, tad eh, ir grūti mudināt tos, kuri vēlas rīkoties un nodrošināt arī te, pastāvīgu pavadīšanu eh, tam. Pa, tik tiešām eh, laiks ir arī uzdot šo jautājumu direktors. Direkt direktore no enerģijas ģenerāldirekcijas. Paldies, Bozekungs, gribu reaģēt no komisijas puses par dažiem jautājumiem. Pirmkārt, paldies referentam savu dārgas par lielisko ziņojumu. Manuprāt, tas ir būtisks jautājums energodrošība, un es pie tā atgriezīšos. Mēs pilnībā piekrītam mērķim un stratēģijā norādītais mērķis eh, arī ir eh, pareiz, taču nedrīkstam aizmirst eh, darbības vidējam un ilgam termiņam. Mūsu stratēģijā esam iestrādājuši sešas prioritāras darbības par mērenu enerģijas pieprasījumu, par iekšiem resursiem, par uh, um, diversifikāciju, par um, vienotu nostāju un tā tālāk. Vārdu sakot, mūsu skatījums ir plašāks nekā koncentrēšanās uz vienu jautājumu. Tāpat arī mēs eh, domāju, ka ir jānorāda ja vidēja un ilgatermiņa perspektīvas. Un tagad divi konkrēti jautājumi. Atkarība un importi. Kopā Ar stratēģiju mēs publicējam skaidru pētījumu sadalītu par valstīm, par atkarību. Eiropas Savienība vienmēr bijusi atkarīga, 53% nāk no trešajām valstīm, un tā visdrīzāk arī paliks. Tālāk ir sešas dalība valstis, kas pilnībā ir atkarīgas no viena piegādāja, no Krievijas, un situācija ir atšķirīgā pa Eiropas Savienību. Dažas valstis ir pilnībā atkarīgas, citas mazāk. Bet tas būtu solidaritātes jautājums mums visiem. Par Krieviju un Ukrainu konkrēti. Mums ir ziemas paketes darījums un līdz šim nekas. Nekas nav ziņojams, par ko būtu jāatskaitās. Vits priekšsēdētājs apmeklēja Maskavu un kopumā politiskajā dialogā ar Krieviju daudz ir atkarīgs no Minskas protokola ieviešanas un arī mēs sekosim, lai tas notiek. Pār enerģijas savienību vice priekšsēdētājs Šefkovičs būs šeit nākošajā pirmdienā, un es domāju, ka kamēr mēs runājam par enerģijas savienību, un ka tā ir piecas dimensijas, viss tā, savstarpēji saistīts, bet visas koncentrētas uz piegāžu drošību, uz uh, uz iekšējo tirgu, ka tie ir ļoti svarīgi jautājumi. Tāpat arī e, būs paziņojumā daļa par pārvaldību un par konkrēti definētām darbībām. Tas tiek publicēts 25. februārī. Tā tad tuvākajā laikā būs iespēja mm, to diskutēt. Junker plāns palīdzēs mums finansēt daļu no investīcija. Infrastruktūras ir būtiskas, tāpat arī saraksts ar 33 projektiem. E, tās ir mūsu prioritātes kopā ar energoefektivitātes e, finansēšanu enerģijas tekstā galvenais mērķis ir pilsonis, un tāpēc mēs šeit esam iecerējuši panākt eh, progresu. Kopumā mēs esam gandrīt par ziņojumu, un arī vice priekšsādātājs Šefkovičs detalizētāk runās par enerģijas savienību, bet mums ir ļoti daudz materiālu diskusijām šodien. Paldies, turpina priekšsēdētājs, paldies, kas kopā ar mums un par jūsu piezīmēm, dārgie. Ja Tagad uh, eh, referenciāli dzirdas savu dārgas diskusiju laikā. Jūs redzējāt, ka praktiski visi pilnībā piekrīt jūsu ziņām. Vai jums ir kas vēl piebilstams? Protams, priekšsēdētāji esmu ļoti pateicīgs visiem kolēģiem par šo būtisko devumu, jo kolēģi izteicās pēc būtības, un es atvainojos tikai, ka es nevaru nosaukt vārdā ikvienu, bet pilnīgi viss ir ļoti rūpīgi pierakstīts, un mēs ņemsim jūsu ieteikumus vērā, mēs uh, uzturēsim kontaktus un lūdzu visus iespējamos grozījumus un ieteikumus nosūtiet. Es nezinu, vai man tagad ir laiks nedaudz eh, komentēt it īpaši par ēnu referentiem, sākot ar um, kolēģi Pohu, kurš norādīja ilgāk termiņu jautājums 2015. gadu. Tas ir paraugs lietām, ko minēja arī citi kolēģi. Iet no viena konkrēta uz citu konkrētu e, objektu, e, dos iespēju papildus diskutēt, un mēs kopā ar, ar referentiem tādu izlemsim, kas īsti ir. E, jāuzskaita, jo nevar izplūst pārāk garā ziņojumā. Citi punkti arī ir iekļauti ziņojumā, bet iespējams šur tur ir jāmaina formulējums vai jā, jāpārliek akcenti. Foksa kungs. Izteicās par to, cik svarīga ir ieviešana. Un Es tagad neuzskaitīšu visus, bet ļoti daudzi kolēģi to uzsvēra. Svarīgi ieviest jau esošo pieejamo juridisko bāzi, bet varbūt ir jāuzsver daži konkrēti aspekti, izrunāsim šo jautājumu un, protams, zināmā mērā mēs no Lietuvas raugāmies kā no enerģijas saliņas, un tāpat arī tik norādīts, ka vēl reāli saliņas, eh, kas saskars ar grūtībām, un iespējams, ka mm, konkurences trūkuma dēļ, un mums ir šīs problēmas jārisina bez diskriminācijas, un jāpaturprātā, ka ir šādas saliņas gan dienvidos, gan ziemeļos. Tāpat arī bija ar Petersen kungu saruna, un es gaidu no jums vēl ieteikumus un strādāšu pie precīziem formulējumiem. Tāpat arī vēl daži citi runātāji pieminēja dažas citus aspektus, kas ir jāskata kopā ar citiem, citiem aspektiem. Taču mums ir jāpanāk kopīga nostāja un, protams, no Javora kunga gaidu ieteikumus. Un tālāk, cik no tā mēs varēsim iekļaut, nevaru pateikt. Es, protams, piekrītu, ka visi šie a, aspekti ir svarīgi. Tas ir diskutējams jautājums. Un es pildīgi visus kolēģus neuzskaitīšu, es pat nerunāšu par eh, Krieviju, kas ir te, ļoti populārs tēmats šodien. Daudz, kas jau ir pateikts, daudz iekļauts, bet vēlreiz gribu pateikties sēnu referentiem un komisijai. Manuprāt, ir bijusi lieliska sadarbība ar viņiem gan kolēģis Eriksons un, un Adīna un citi. Gribu pateikties par lielisko darbu un ceru, ka varēs mums būt plašākas diskusijas. Kolēģi, E, te grozījumi jāiesniedz ir līdz pulksten 12.28. janvārī. Nākošā mūsu sanāksmes daļa sāksies pulkstenes e, trijos pēc divām ar pusstundām. Paldies! Here we are. Sitting here?